Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, lūdzu sāksim. Jau vakar mēs pamainījām darba kārtību. <clears throat> un deviņos mēs dabūjām 14. punktu. Efektīvāk un liederīgāk ES finanšu nozars regulējumu un kapitāla tirgu savienības satvar ietekme un virzību uz šajā satvara izveidi. Ļoti garš virsraksts un uh, mūsu cienījamais atzinuma sagatavotājs ir Januš Levandovskis. Tātad kolēģis Januš Levandovskis eh, precīzi deviņos sāks. Ir desmit pār deviņiem, ilgāk vairs nekavēsimies. Godātais eh, Levandovska kungs, vārds jums. Paldies, prieksēdētāja kungs. Tātad tas ir ekon atbildīgās komitejas ziņojums, un es domāju, ka nevajag mums vēl vienu sabiedrību Eiropas Savienībā. Mums ir Banka Savienība, Enerģijas Savienība, dažādas citas savienības, bet eh, par šo tēmu runājot, eh, komisijas mērķis bija eh, samazināt investīciju plaisu un virzīties uz Junkera plānu. Bet eh, jautājums ir varbūt arī citas dabas, kādā veidā veicināt ekonomisko atlapšanu bez tādiem banku pasākumiem. Uh, un tas savukārt ir saistīts ar kapitāla tirgus eh, apjomu, kurš par 60% ir samazinājies pēc eh, kapitāla krīzes, un Amerikas Savienotajās valstīs eh, tas ir nokrities par 140% IKP. Vienīgā, kas iet uz augšu, ir Ķīna. Un regula, kas ir izveidota pēc, pēc krīzes, bija domāta, lai nodrošinātu, tā godīgi runājot, finanšu uh, pieejamību reālās ekonomikas spēlētājiem dārgāku. Un es savā atzinumā balstījos uz ideju, ka mums nevajag izveidot centralizētu Eiropas kapitāla tirgu, bet gan akceptēt decentralizāciju. Un tas ir tāds eh, skatījums, lai mēs meklētu reālus dzīvē pietuvināts risinājums par eh, ekonomikas eh, finansējumu un ekonomikas uh, atlapšanu. Protams, ka mums ir jāraugās globālā kontekstā, mums ir jāpiesaist investīcijas arī no citiem kontinentiem, tas pats par sevi, bet eh, varbūt par diversifikāciju investīciju ziņā runājot, ir vairāk jāiesaistā Eh, privātie spēl, spēlētāji, tā saucamais eh, no viena patērētāja uz otru, no viena gala patērētāja uz otru risinājumu. Tas viss kapitāla tirgos jau notiek. Varbūt šajā komisijas atzinumā runa iet par uh, sliekšņa samazināšanu, par šķēršļu novēršanu mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Un šeit mēs saskaramies ar prospektu direktīvu, Un e, mums jau nevajadzētu dzīvot ilūzijās par to, ka kapitāla tirgus ir tik ārkārtīgi lēts un tik viegli pieejams MVU. Tomēr, respektējot e, katras dalību valsts finanšu tirgu unikalitāti, mums nevajadzētu šeit uzņemties regulatoru atbildību un likumdošanas pilnvaras, jo, proj jo projām daudz ko regulē tirgus pats, un tas arī bija mana atzinuma un ekona atzinuma būtība. Un, protams, ietekmes seku un novērtējums, kas šajā regulā ir jauns. Tas arī viss. Tātad patiesībā šis atzinums ir viens lapus garumā, tas arī viss priekšsēdētājs. Paldies! Jo īsāk, jo labāk, nevienmēr tā ir, bet eh, šajā gadījumā iespējams, ka tā arī ir, un tagad vai drīkstētu lūgt politisko eh, pārstāvi, politisko grupi pārstāvis Paloma Lopes Bermeo, lūdzu. Madam. Gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs sākam ar to, ka finanšu tirgus sarežģītībā, instrumenta neskaidrība un regulējuma trūkums izraisīja uh, pēdējo finanšu krīzi, kā komisija var uzskatīt, ka jaunu finanšu instrumentu veidošanu un palielināt uzņēmumu atkarību no finanšu tirgus finansējumu varētu būt situācija šajā uh, brīdī, kas ir piemērota. Mēs savukārt domājam, ka tas palielinās eh, rūpniecības eh, ievainojamību un finanšu tirgu nestabilitāti un atkarību no finanšu konglomerātiem. Domāju, ka tas palielinās eh, rūpniecības finansiarizāciju. Tas nozīmē īstermiņa mērķi. Um, būs ar eh, prioritāti finansējumā un pietrūks plānošanas ilgā termi, eh, termiņā. Tas varētu ilgā termiņā apdraudēt visu in, eh, industrijas struktūru. Mēs domājam, ka ir vajadzīga banka, kas ir atbildīga, kas pazīst savu klientu un kas domā par viņu investīciju projektiem. Mēs domājam, ka MVU ir vajadzīga publiska valsts banka, spēcīga industriāla, kas būtu kā pretsvars e, šajā finanšu situācijā, kas veidosies. Paldies! Uh, thank you very much, madam! Paldies! Paldies par jūsu ievadu komentāriem. Kapelas kundze, vai es drīkstētu jums dot vārdu? Paldies, priekšsēdētāji. Šis uh, ziņojums ir viens no būtiskākajiem finanšu komitejā. Es esmu arī uh, komitejā ēnreferenti uh, par uh, Burker Balts ziņojumu. Uh, Tas tāpēc, ka tas ir pirmais solis ceļā uz tādu kā inventarizāciju un aktuālās likumdošanas eh, inventarizāciju un izvērtēšanu, lai uzlabotu efektivitāti, kāda ir eh, eh, ietveros nosacījumiem finanšu pakalpojumu jomā un ITRE komitejai tas ir svarīgi, jo šeit ir galvenokārt runa par MVU finansēšanu. Un līdz ar šo ziņojumu, bet arī ar kapitāla tirgus uh, savienības izveidi varam sagaidīt dažādas iniciatīvas, un uh, tāpēc es referentam piekrītu un paldies uh, par viņa šo atzinumu, jo tās ir galvenās prioritātes, kas tiek apspriests arī ekon. Šeit ir jābūt pieejai no lejas uz augšu, no ekonomikas, no banku sektora ir jānosaka, kā uh, varētu izskatīties jauna finansējuma struktūra. Tika nosaukts uh, piemērs, ka ASV ir daudz labāka pieeja mazajiem un vidējiem uzņēmumiem finanšu pakalpojumiem. 80% finansējuma uh, nāk no uh, nebanku finansējuma sektora. Uh, un uh, Eiropā tas ir no banku sektora 80%. Un šeit ir tāda plaša iniciatīva, uzlabot situāciju, ir sindicētie kredīti, kur tiek arī ņemti, un cita veida, kā kolektīvais finansējums, uh, kas tiek izmantots, un šim ziņojumam būtu jāiezīmē labāka pieeja šajomā un rūpēties par finanšu stabilitāti Eiropā. Uh, kas attiecas uz regulējumu gan ekspost, gan eksante, un šis ir ļoti svarīgs ieguldījums izaugsmē, nodarbinātībā un mazajos un vidējos uzņēmumos Eiropā. Uh, thank you very much, madam. Sir Javier. Paldies. Javier Villaborka. Sorry, I would like to add my question from my Es vēlētos uzdot jautājumu arī pats. Vai mums ir piemēri līdzīgam skatījumam dalību valstīs, vai varbūt pat ārpus Eiropas Savienības robežām tādu mehānismu, kas ļoti veiksmīgi darbojas? Kolēģi, es, ļo, es saprotu, ka tas ir vispārējais dabas jautājums, bet tagad komisijas vārdā Javier Vilas Burka no kura dīdži jūs nākiet. Tātad, jūs variet eh, arī iepazīstināt pats par sevi. Jā, es eh, esmu ieradies šeit, eh, lai atbildētu uz jautājumiem, piebilst jau man nebūtu nekas, jo mm, jums ir pieejams komisijas ziņojums. Thank you very much. Paldies! Tātad komisija ir atvērta uzklausīt mūsu jautājumus un uz tiem arī atbildēt, bet, protams, tikai un vienīgi saistībā ar šo tēmu, nevis vispār. Referenta kungs, vai drīkstētu griezties pie jums ar lūgumu galvādu teikšanai? Thank you. Paldies. Tātad šajā telpā izskanēja neticība finanšu tirgiem, un otrs ir arī potenciālu potenciāli grūti jautājumi, jo parasti tieši tādi tiek uzdoti. Bet eh, jautājums par to, vai mums vajadzētu būt vairāk atkarīgiem no nebanku ekonomikas finansējuma iespējām, uh, Grūti pateikt, jo pēdējā laikā krīze ļoti smagi ir skārus tieši banku sektoru. Tas bija kredīta rīcības spējas vai nespējas dēļ un tika radīta ārkārtīgi augsts šķēršļi MVU. Un pēc vairākiem gadiem mēģinot izveidot regulas un regulējumu, kas atrunātu investīciju drošību, un arī par regulu tas bija Barņē kungs, kurš 11 un 14. gadā mēģināja pārbaudīt vairākus banku produktus eh, to drošības eh, izpausmē. Un eh, iespējams, ka mēs varētu piesaistīt jaukto kapitālu, un šī ir tā tad otrā tāda uzticības balss, kā mēs varētu uzlabot finanšu tirgus, finanšu tirgus Eiropā. Bet to mums vajadzētu darīt sadarbībā ar finanšu nozare. Un eh, mēs nevaram strādāt tā kā Amerikas Savienotās valstis. Mums ir jāuzklausa nozare, un mēs nedrīkstam visu laiku radīt jaunas un jaunas likumdošanas šķēršļus. Atbild uz jūsu jautājumu, protams, eh, ka okeāna otrā pusē skatījums ir savādāks jo 70% no finansējuma nāk tieši no finanšu tirgiem, un viņiem ir ļoti labi modeļi, kā atbalstīt jaunos uzņēmumus un kā piesaistīt arī citus eh, kapitāla veidus, eh, kur Eiropā nav tik populāri. Jā, protams, atcerēsimies, ka krīze radās tieši finanses spekulāciju dēļ, bet eh, balstoties uz tādu tirgu, kāds mums ir, ļoti apregulēts finanšu tirgus, es domāju, ka mēs varētu paskatīties citos kontinentos, kā sasniegt mūsu mērķi finanšu produktiem un kā palīdzēt reāla ekonomikai. Bet eh, komisijas priekšlikumā jo parādās eh, tādi pasākumi, kurus Junkers eh, ieteica savā plānā, tātad kā eh, samazināt šos investīciju iztrūkumus. Prieksēdētājs, varbūt vēlētos tomēr piebilst kaut ko par jauniešu bezdarbu vai jauniešu nodarbinātību mēs esam patiesībā un pēc būtības pieņēmuši Ocean schēmu, un mēs to pieņēmām Eiropas Savienības līmenī, un tā darbojas ļoti vē, mē, Austrijā. Austrijā saka prieksēdētājs, un mēs to varam tagad piemērot Eiropas Savienības līmenī. Tā tad vispārēja pieeja, balstoties uz Austrijas projektu, ir izdevusies. Vai jums ir tādi uh, paši piemēri mazākā mērogā. Uh, Protams, uh, ir ļoti labi uh, darbojošais modelis otrā Lamanša pusē, Londonas Citijā, bet um, tā ir varbūt tāds savādāks skatījums. Kapitāla tirgi ir ļoti prioritēti Lielbritānijā un varbūt austrumu dalību valstīs netik ļoti, jo Londonas citijā kapitāla tirgus veidoja IKP un, teiksim, Lietuvā 10%, līdz ar to Lietuvai eh, likumdošanas izveidē kapitāla tirgi nebūs galvenā prioritāte. Uh, bet paraugoties uz vieglāku finansējumu modeļiem un drošāku finansējumu modeļiem, tad eh, to jau ir grūti varbūt. Eh, eh, to mēs varam balstīt uz Lielbritānijas modeli. Tas nav perfekts, bet tas ir ļoti sīki, smalki apregulēts un eh, tas eh, varbūt ir saistīts ar pirms krīzes periodu, kad spekulācijas sita augstu vilni un reāla ekonomikai nedeva diezko daudz. Mūsu Eiropas eh, daļa nav labākais modelis, kā nepabeigts teikums. Es vienmēr esmu iestājies par polijas tirgu un 60% eh, no IKP polijā. Un ir tādi jauni instrumenti, kuru sauc jaunais savienojums. Tas ir ļoti labi attīstīts tirgus ar ļoti daudziem atšķirīgiem projektiem. Uh, Un, eh, protams, nesen atregulēts, eh, tas nav varbūt kontinentālās Eiropas modelis, bet Lielbritānijas modelis. Paldies, uh, eh, referenti. Varbūt iespējams jaut, pēdējais jautājums jums vai komisijai. Kolēģis Šafhauzers, priekšsēdētāji, atvainojos um, pār kavēšanos. Um, ierodoties uz sēdi. Levandovska kunga ziņojums priekš manis ir mek līdzsvar meklējums, kas ir ļoti sarežģīts salīdzinājumā ar komisijas ziņojumu. Kas manā izpratnē, kā lai es to labāk pasaku, ir eh, ideoloģijas uh, nekompetences, eh, realitātes noliekšanas savijums, un šis ziņojums manā izpratnē ir skandāls. Es lūkšu atbildīgo personu nolasīt pēdējo intieksijas ziņojumu par uzņēmumu attīstību Eirozonā, un tad kļūs skaidrs, no kur izriet, ka problēma nav un finansējums kas ir saistīts ar bankām un institucionālajiem investoriem, dod plašas iespējas finansēt uzņēmumus. Es pats esmu nodarbojies ar vērtspapīrošanu. Tas, kurš emitē vērtspapīru, šajā gadījumā nav atbildīgs par vērtspapīru. Un tad, kad ir izveidota apdrošināšanas sistēma un netiek pieprasīts regulējums par paškapitālu, kapitāliem, tad ar šāda finansējuma tipu mēs nonākam pie situācijas, kas izraisa 2007-2008 gada krīzi. Tāpat arī slūgtu komisiju izpētīt eh, uzņēmumu finansējumu Vācijā bez lieliem eh, kapitālu atvērtiem tirgiem, lūk, Vācija, kura turpina industrializēties, tā ir ieguvusi industrializācijas punktus, Francija tos ir zaudējusi, un Vācija ir apvienojusi reģionālās bankas eh, tuvumā eh, finansējumu un eh, vidējos uzņēmumus. Šis komisijas ziņojums ir ideoloģisks ziņojums, ko ir sagatavojis kāds, ko pilnīgi neko nezina uzņēmumu finansēšanas tirgu un kas grib mums likt pieņemt tādu finansējumu sistēmu, kāda ir savienotajās valstīs, kas ir globāli destabilizējis finanšu pasaules un vēl vairāk grib šīs problēmas sāsināt. Uzskats, ka ziņojums ir nekrietns un skandalos. Un es lūgtu ekspertiem strādāt pie šī jautājuma. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Varbūt komisija varētu izteikties tagad. Paldies! Ar gandarījumu uzklausīju referenta Levandovska sacīto, jo viņš eh, norādīja, ka birža ir ap 50% eh, no IKP, un tādu mēs atgriežamies iepriekš teiktā, jo parasti tiek eh, apgalvots, ka savienoties valstīs finansējums ir 80%, nāk no tirgus Eiropā 80% no bankām. Mēs gribam uzsvērt, ka šīs atkārtotās statistikas nevienmēr pilnībā atbilst realitātei, tā atspoguļo banku finansējumu un obligāciju finansējumu, bet ir citi finansējuma avoti ekonomikā, kas ir tirsniecības kredīti, mums ir paškapitāla finansējumi, mums ir piemēri, kur akciju tirgi Polijā ir 50% no IKP, citās valstīs tas. Uh, Eh, pārstāv daudz lielāku eh, finansējumu uzņēmumos, tāpat arī ir citi piemēri. Lūk, visas šīs statistikas ir iekļautas ziņojumā, ko mēs eh, devējam par finanšu integrāciju ziņojumu, kas tiek publicēts aprīļa beigās. Tas ir komisijas darba teksts, mums ir sadalījums Eh, pa valstīm, un es aicinu visus deputātus tajā ieskatīties, lai jūs varētu gūt atšķirīgu skatījumu. Par zaļo grāmatu runājot, mēs uzskatām, ka Eiropā ir vairāk akciju finansējumu, obligāciju finansējumu nekā Eiropā, bet tas nevienmēr atbilst realitātei. Paldies! Paldies, turpina priekšsādātājs! Un tagad uh, lūkšu referentu teikt savas pēdējās piezīmes. Uh, paldies priekšsēdētāji. Es uh, nevēlos atkārtot pārāk daudz, ko es sacīju iepriekš. Es domāju, ka svarīgi ir saprast to, ka dažāda veida prudenciālās uh, likumdošanas un regulējumu Eiropā neatbilst e, e, kreditēšanas darbībām, jo tas ir ļoti prasīgs regulējuma tips no banku puses. Un tāpēc nav nekas nepareizs, ja mēs meklējam atrast drošus finanšu produktus no kapitāla tirgiem. Tā skaitā arī no vērtspapīru tirgus Eiropā, un vērtspapīrošana uzlabo banku bilances un atbrīvo kreditēšanas potenciālus. Tāpēc pastāv saikne starp finanšu tirgus, kapitāla tirgiem, vērtspapīrošanu un banku sistēmas kapacitāti vairāk sniegt reāli ekonomikai. Bet, protams, komisijas konsultācija gaitā uh, un pēc strīdiem starp Londonu un Parīzi, kad Francijai bija ļoti svarīgi pāriorientēt kapitāla tirgus no veciem tehnoloģiskiem čempioniem Tas bija ļoti redzams šajā dialogā starp Franciju un Lielbritāniju, kas nav pilnībā atspoguļots komisijas tekstā, bet e, tāda bija kontinentālas valsts nostāja. Nekas nav nepareizs meklēt eh, atbalstu finanšu tirgos eh, reāla ekonomikai. Ķīnā mēs esam vērojuši atšķirīgu attiecību, eh, att, attīstību, bet runājot par Ķīnas kapitāla tirgus attīstību, tajā vēl aizvien ir izaugsmes potenciāls. Paldies, referents, turpin priekšsēdētājs. Noslēgumā norādīšu, ka e, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 23. septembris, pulksten 12. Balsojums citrē visdrīzāk 13. oktobrī. Atkārtoju 23. septembris ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Valsts no zāles priekšsēdētāji Atvainojiet, bet komisijas pārstāvis man neatbildēja uz diviem konkrētiem jautājumiem. Vai mums uzņēmumu finansēšanai ir vajadzīgs atbrīvoties no vidutājiem? Šis jautājums ir zinātnisks. Es vēlos saņemt atbildus to otrkārt, kādā veidā amerikāņu modelis, kas izraisīja krīzi, būtu labāks nekā Eiropas modelis. Arī uz šo jautājumu es gribu dzirdēt atbildi tāpēc, ka viss ziņojums balstās uz ideoloģiju, un es no tehniskās puses to nevaru pieņemt. Turklāt es nezinu, vai eh, pār, eh, ir jau veikta vērtspapīrošana. Kolēģi atbild priekšsēdētājs šos eh, jautājumus mēs apspriedām jūsu prombūtnes laikā. Jūs klāt nebijāt, atstāsim to malā un nākošoreiz esiet klāt uz pulksteniem deviņiem. Tas ir ļoti e, nodurīgi diskusijām. Jā, bet es vēlos saņemt atbildi. Jūsu jautājumi bija uzklausīti, un tie tiks atbildēti, jo vēl būs vismaz divas diskusijas par šo jautājumu itri sanāksmē. Pagaidīsim, un Eiropas komisija pilnīgi noteikti sniegs atbildes uz jūsu jautājumiem, un šos punktus mēs uh, diskutēsim pirms, uh, diskutēsim nākošajā sanāksmē. Kolēģi, tagad mums ir mazliet brīva laika, jo balsojums ir paredzēts uh, sākt pulksten desmitos. Līdz ar to. Tiekamies pēc 24 minūtēm. Paldies! Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas, lai mēs varam pāriet pie darba kārtības nākošā punkta. Nākošais darba kārtības punkts ir balsošana. Vispirms, kā parasti, mēs sāksim ar testa balsojumu. Testa balsojums. Vai viss ir gatavi? Sākam balsot. neizskanēja jautājums. Vai jūs, kundze, esat visam gatava? Jautājums ir, vai mēs esam gatavi smagam darbam? Domāju, ka lēmums būs vienbalsīgs. Trīs tautīnieki ir par daudz. viens tautīnieks pa daudz. Sistēma strādā, beidzam balsot. Rezultāts nevisai skaidrs. Man 11 kolēģi balsoja pret. Jā, bet tāda ir demokrātija. Demokrātijā tā ir vienmēr. Un vakar, kā jūs redzat, Mūsu sanāksmes laikā pulksten 15. mēs pievienojām papildu punktu sistēmā ziņojumu un atzinumu sadalījumā mitri komitejā pēc koordināt, balsojums notiks pēc koordinatoru sanāksmes. Balsošanas saraksti ir uz jūsu galda. Un tagad ķersimies pie balsošanas. Jautājums par ieteikumu itre sistēmai, ziņojumu un atzinumu sadalīšanai, kā to piedāvā koordinatori reglamenta jautājums. To uzdod deputāts Fēderla. Vai mēs varētu dzirdēt no koordinatoriem uz minūti, kāds ir viņu viedoklis, jo nav skaidri grupu iebildumi. Es gribētu dzirdēt visu koordinatoru īsu uzstāšanos par šo punktu. Priekšsēdētājs turpina piekrītu ļoti īsi no koordinatoru puses. Okay, dear colleagues. Kolēģi, es saprotu, ka mūsu komitejai ir svarīgi, lai procedūra būtu uh, maksimāli skaidra un īsa. Balsojumā svarīgi ir tas, lai mēs neuzsāktu diskusijas, jo tas ir ierakstīts mūsu reglamentā. Debates nav iespējams balsojuma laikā. Ja mēs pieturamies pie mūsu reglamenta, pants 205. Pēc trim politisko grupu pieteikumu mēs piedāvājam apstiprināt to formāli komitejā. Nav paredzētas ne debatas, ne papildu informācija vai koordinātoru ieteikumu e, grozīšana. Tādējādi koordinātoru ieteikumi ir jāliek uz balsojumu. Un cik es saprotu, ka koordinatoru pienākums bija informēt visus kolēģis par notiekošo, par to, kas ir svarīgs un kas nav svarīgs šajā balsojumā, un, ja drīkst, it īpaši uzrunājot deputātu Fēderli, vēlos teikt, ka vakar mēs sēdi sākām pulksten 15. Diemžēl ne visi no jums bija klāt, bet tā ir jūsu brīva izvēle. Un iesākumā notika ļoti īsa diskusija. Goja koordinators izteicās, koordinators Rails uzdeva jautājumu. Līdz ar to bija iespēja izteikties jo bija runa par mūsu darba kārtības grozīšanu. Mēs izlēmām to grozīt vakar. Tagad mēs esam jau pēc vissvarīgākās diskusijas sadaļas. Ja tas ir reglamenta jautājums, es to pieņemu, bet bez debatēm, jo Mums ir divi noteikumi - 184. un 171. nav debašu balsojuma laikā. Bet ir reglaments jautājums no deputāta Būtikofer priekšsēdētāji. Mans reglamenta jautājums attiecas uz faktu, ka jūs vēlaties komitejas lēmumu pār tematu, kur sakarā man nav nekviena rakstiska dokumenta. Es nedomāju, ka mēs varam likt uz balsojumu jebko, eh, kur mums pietrūkst skaidra rakstiska formulējuma. Vai nu to mums sniedziet, vai pārceliet balsojumu uz vēlāk. Uh, well, uh, I'm informed. Mani informē, ka vakar dokuments tika izsūtīts. Un balsojums saraksts ir jūsu priekšā. Tādējādi balsot mēs varam tā, tūlīt, kolēģi. varbūt arī jūs, jūs kā bijāt, bijāt otrais, kurš vēlējās izteikties, eh, priekšsēdētāji. Paldies! Labojums no manas puses. Vakar sanāksmes sākumā diskusiju nebija. Es izteicos par to, ka Roila kungs pieminēja nebalsošanas faktu, un es runāju par procedūru. Šis jautājums parādījās koordinatoru sanāksmes laikā, un parasti koordinatori par to izlēma. Mums bija iebilde. Mūsu iebilde bija tā, ka mēs nevaram mainīt sistēmu sasaukuma laikā. Tā, tas attiecās uz procedūru, un mazajām grupām ir tiesības pieprasīt, lai būtu diskusijas komitejas sanāksmē, bet vakar pēc būtības mēs par to nerunājam, bet tikai par procesuālo pusi. Paldies, priekšsēdētāji. Neviens nepieprasīja diskusiju vakar, norāda to skaidri, un arī skaidri vēlos norādīt, ka mēs pieņēmām darba kārtību vakar šīs sēdes sākumam. Tad, kad darba kārtība tika pieņemta, tāds bija vienošanās likt šo jautājumu uz balsošanu un nekādu turpmāko diskusiju. Tas ir svarīgi visai sanāksmei. Tieši tāpat notiek plenārsēžu zālē. Mēs sākam pirmdienas vakarā, kad tiek noteikta sanāksme uz visu nedēļas sesiju. Šor, šeit notiek tieši tāpat. Dārgie kolēģi, atgriezīsimies pie mūsu balsošanas sarakstiem. Turmes kungs, vai jums ir arī reglamenta jautājums? Ir pieci koordinatori, piecas grupas, kas ir iesniegušas alternatīvu ar konkrētiem grozījumiem tam, ko diktē šobrīd tautas partija un daļēji sociālisti. Nav normāli, un tie ir pamat noteikumi attiecība, ka e, ziņojumi tiktu sadalīti diviem koordinatoriem pret pieciem, sešiem pārējiem. Mēs noraizījām vakar, vakar konkrētos grozījumus šie grozījumi attiecas uz to, ka mums ir jāveido viena groziņa sistēma un tas ir jāizrunā. 205. punkts, saka priekšsēdētājs. Koordinators sanāksmē mums nebija pat laika to apspriest, saka runātājs no zāles. Tādējādi tas ir netaisnīgi. Priekšsēdētājs, bet tas nav reglamenta jautājums. Runātājs no zāles. Mēs piecas grupas nosūtījām jums alternatīvu, kurā teikts. ka piekrītam uh, izsoles sistēmai, bet tā kā nebija vairāk laika koordinatoru sanāksmē, tad lūdzam balsojumu par to, vai būtu vien, vienots groziņš un punktu daudzums. Paldies, turpina priekšsēdētājs. 205. punktā ir rakstīts, ka mums ir jālemj pār formālu ekspostu apstiprinājumu koordinātoru priekšlikumiem. Nav runā pār debatēm vai koordinātoru ieteikumu grozīšanu. Nekas tam līdzīgs netiek minēts. Līdz ar to ir jāliek uz balsojumu koordinātoru ieteikums, un turklāt mēs Par to vakar vienojāmies pulksten 15. pēcpusdienā. Deputāte Beresa, priekšsēdētāji, tā kā esmu salīdzinoši nesen šajā komitejā, es nevēlētos eh, izplūst garos priekšlikumos, taču pirmkārt es neesmu saņēmusi eh, aicinājumu ar korekcijām, ka šis punkts tiek slikts, balso, tiek slikts uz balsojumu, ja vakar tika grozīta garza kārtība, tad ir jāizsūta korekcija, tas netika izdarīts, acīm redzam, un tālāk priekšsēdētāji mēs kopīgi eh, se, piedalījāmies eh, instancē, ko dēvē par priekšsēdētāju konferenci, jo man nav skaidrs, kā par tik fundamentālām tiesībām ikvienam parlamenta deputātam varētu ieslīgt patvarīgumā dažādās eh, komitejās un koordinatoriem bez jebkādas formālas procedūras, lai beigās definētu ik viena deputāta tiesības. Es piedāvāju un arī domāju, ka prāta darbs būtu eh, ats, pārcelt uz vēlāku šo balsojumu, apspriesties ar kolēģiem, lai varētu uh, izplānot šo lietu, jo pretējā gadījumā rīt mēs varam atgriezties ar jaunu notiekumu un priekšlikumu, kas tieši tikpat pretrunīgi ar parlamentā ikvienu deputātu tiesībām iegūt ziņojumus. Paldies! Turpina priekšsēdētājs Berešs kundze. Tās ir koordinatoru lēmums par to, kādu sistēmu viņi gribētu piemērot. Tas arī ir viss. Roilkungs. Cik es saprotu, tas ir reglamenta jautājums, jo mēs esam iesākoši diskusijas. Kolēģis nevēlētos, lai šāda atmosfēra valdītu mūsu sanāksmē. Roila kungs, vārds jums. Es pieteicos runāt tikai tāpēc, ka kolēģi man tikko nosauca vārdā, un tāpēc es gribēju vienkārši precizēt. Vakar sēde sākās ar uh, darba kārtības apstiprināšanu. Darba kārtība tika mainīta, un tad arī tika iekļauts šis punkts balsošanas sarakstā. Pēc tam tas bija izlēmts. Tā mēs vienmēr darām. Tas nekas, ka uh, trīs bija tikai varbūt šeit, uh, tad tā ir to problēma, kuru nebija klāt. Tāda ir noteikuma. Es eh, gadījumu pēc biju klāt, un tad es pārjautāju, kāpēc par šo punktu vispār tiek balsots, jo līdz šim, dārgais Turmes kungs, un eh, tas ir liekulības kalngals. Eh, vienmēr taču ir bijis tā, ka noteikumi vienmēr tika lēmti koordinātoru vidū. Mēs kā komiteja nekad pat netikām prasīja, mums par to nemaz neprasīja, bet tagad uh, ir pretruna Un tāpēc ir pareizi, ka tagad tiek balsots, jo um, koordinātori vienojās par to procedūru, kāda bija spēkā līdz šim, un tad tas tā arī bija. Tad viņiem tā bija. Tagad uh, be, pēkšņi kludam turmesam, tas nav paprātam, un tad viņš uh, sit lielus viļņus. Un tad par to tiek uh, tagad uh, balsots, kā gan citādi. Bet tas nav mazāk demokrātiski, nekā līdz šim. Tas ir tieši demokrātiskāk. Līdz šim deputātiem par sadali vispār nebija iespēja balsot, un tagad eh, beidzot tāda iespēja ir, un tāpēc uz, uzteikšu demokrātisko procedūru un priekšsēdētāju. Paldies! Say, I... Ļaujiet man pateikt, man ir ļoti garš eh, saraksts ar eh, tā sauktajiem reglamentu jautājumiem. Uh, bet nešķiet, ka te ir runa par reglamentu jautājumiem. Mums ir arī balsošanas saraksts, un es nezinu, balsts no zāles. Dārgie kolēģi, mēs nevaram turpināt darbu šādā atmosfērā. Mēs nevaram strādāt šādā atmosfērā. Turmes kungs no zāles jūs radījāt šādu atmosfēru, nedodot iespēju panākt plašu kompromisu starp politiskajām grupām, un nav normāli, ka tikai divi kolēģi vienojas par šādu fundamentālu pārmaiņu. Priekšstādātais mans uzdevums ir nodrošināt labu darba atmosfēru komisijā, komitejā tāpat kā tāda, tā bija pirms tam. Tāpēc es došu jums iespēju izteikties. Bet tam ir jābūt reglamenta jautājumam, jo mums nevajadzētu tagad sākt diskusijas. Es saprotu, ka Ēlera kungs gribētu izteikties par kādu reglamentu jautājumu. Es gribētu lūgt, lai mēs tagad balsojam. Uh, Eh, vai nu balsojam, vai nu balsojam par to, vai tagad balsot vai nē. Tas ir tiešām reglamenta jautājums, bet kaut kādam balsojumam ir jābūt. Vai nu balsojumam par to, vai tagad balsot, vai uzreiz tad arī balsojam. Um, okay. It is... Labi. Labi. Man šķiet, ka Ēlera kunga priekšlikums ir eh, ļoti skaidrs un arī labs. Varbūt mēs varētu vienkārši sākt balsot. Tātad tā būtu pagaidu balsošana, un tad mēs balsosim. But how we can, how we can... Uh, And if four people agree, then you have to honor it. Mr. Kariņš. Kariņkungs. Ja kāds neko nav teicis, Lūdzu, īsi. Kāriņa kungs, liels paldies priekšsēdētāji. Es piekrītu, ka mums vajadzētu balsot, un mēs tautas balsīs partijas vārdā gribētu prasīt, lai tas būtu personālais balsojums. Okay. And, uh... Labi. Un kurš uh, vēl neko nav teicis? Konvēr Mikerkungs, jā, priekšsēdētāji, ja es uh, balsošu uzreiz tagad par uh, jaunas sistēmas ieviešanu, tad vispirms es gribētu redzēt, kāda tā sistēma būs, ja man par to jābalso. Quite. Dargie kolēģi, uh, Ēler kungs piedāvāja šo divu uh, soļu procedūru. Tā būtu labāk varbūt. Tātad mans pirmais jautājums, vai mēs gribam pēc dažām minūtēm tūlīt balsot? Vai mēs tagad izlemjam uzreiz šodien balsot par šo jautājumu? par šo jautājumu, par uh, ITRE uh, ziņojumu un atzinumu sadalas sistēmas izmaiņām. Kurš ir par to, lai mēs balsojam tagad? You're not, you're not that you honor the rules. You must ask who is supporting the critical. One third.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 kas ir jūsu spēkos, lai balsojumu atliktu. Protams, tās ir jūsu tiesības, bet ļaujiet man jums uzdot jautājumu, jo tas ir saistīts ar valodas jautājumu, ko minēja Butikofer kungs. Tātad tas ir Ēlera kunga jautājums, tas pats jautājums. Vai mums vajadzētu balsot šodien vai nē? Butikofer kungs, ļaujiet man pateikt. Tas ir tas pats jautājums. Saskaņā ar reglamentu priekšsādātāja kungs, tas ir četru deputātu tiesības iebilst, balsot, ja dokumenti nav uh, saņemti visās valodās. Un es gribētu uzsvērt šīs tiesības. Uh, ok. Priekšsēdētāji un darbie kolēģi. Līdzīgi kā Roila kungs teica, mums bija koordinātors diskusija, bet problēma bija tāda, ka mums nešķita, ka tā bija pienācīga diskusija un ka visi noteikumi ir uzlikt uz papīra. Tātad divi koordinātori no sociāldemokrātiem un tautas partijas pieņēma lēmumu. Daudz grupas joprojām vēl nav apmierināts, un tāpēc ir šī situācija Mēs zaudējām uh, enerģijas drošības dokumentu un uh, vēl vienu, un kopš tā es esmu prasījis, lai uh, mēs diskutētu. Runātājs tiek pārtraukts. Tā bija jūsu otrā uzstāšanās un Kariņkungs. Ja mēs runājam par reglamentu, ja nevaldos, tad uh, tikai grozījumi vai kompromis grozījumi ir tādi, kurus skar šis valodas uh, jautājums un nevis koordinātoru sēdes uh, lēmums. Tātad šis būtu tāds ārkārtas balsojums, ko prasa teis grupas vai nu atbalsta, atbalstīt to, kas tika pieņemts koordinātoru sēdē vai arī nolaidīt, noraidīt. Un šis valodas noteikums, manuprāt, formāli šeit neatiec uz to, bet neformāli, ja mēs uh, ievērot šo valodas eh, noteikumu. Mēs zinām, ka tad mēs ne par ko nevarētu nobalsot, jo daudz, kas, daudz kompromisu grozījumu ir pieejami tikai angļu valodā. Bet labi, balsosim. Dargie kolēģi, um, grozījumi var tikt likti uz balsošanu tikai tad, ja uh, tie ir izdrukāti un pieejami visās oficiālās valodās bet šie nav grozījumi šajā gadījumā. Eh, Korīgs. Kolēģi. Es atvainojos, kolēģi. Lūdzu. Jums vajadzētu izturēties mierīgi, jo situācija ir ļoti sarežģīta. Es jūs ļoti labi saprotu. Ļaujiet man pateikt. Tagad mums, eh, mums, mums gaida divi balsojumi. Pirmais balsojums, vai mēs esam gatavi vispār šodien balsot, un otrs eh, balsojums par to, vai mēs, eh, tātad, ja mēs vienosimies balsot, tad mēs balsosim par šo jautājumu. Tātad pirmais balsojums, vai mēs esam gatavi balsot šodien? Vai esam gatavi šodien balsot? Lūdzu, kurš par? Kunde, ārprāts. Es negribēju iejaukties, bet uh, ņemot vērā diskusijas, mums vajag eh, vienas minūtes pārtraukumu, lai uh, vienotos grupas starpā. Vienu minūtu lūdzu. Ja jūs vēlties minūti vai divas, uh, lai apspriestos savā starpā, tad mums būs divi balsojumi - pirmais un otrais. Uh, dear colleagues. Dargie kolēģi, es konsultējos ar, uh, par mūsu gadījumu ar uh, Eiropas parlamentu juridisko dienestu. Un ir tikai viena iespēja rīkoties, balstoties uz mūsu reglamenta noteikumiem. Un viņi teica, ka, ja četri komitejas deputāti plenārsēdē tie ir 40 eh, deputāti, bet komitejā 4 deputāti, ja viņi nevar balsot, tāpēc, ka viņiem nav dokumenta versija, par ko jābalso savā eh, viņu dzimtajā valodā, tad eh, balsošana ir jāatliek. Uh, if it is a uh, surprise for anybody. Ja tas kādam ir pārsteigums, tad uh, es ļoti atvainojos, bet tas bija padoms, ko mums sniedz Eiropas parlamenta juridiskais dienests, kas uh, novēro mūsu, kas skatās mūsu sēdi internetā. Kā Riņkungs? Liels paldies, priekšsēdētāji. Protams, es respektēju jūsu teikto, un eh, tad mēs arī eh, ievērosim noteikumus, un man šķiet, ka arī turpmākajiem eh, sekojošiem ziņojumiem kompromisu grozījumi arī nav pieejami visās valodās. Ja mēs ievērojam noteikumus, tad ievērojam visur noteikumus. Četri deputāti, ja jūs nevēlaties balto, balsot, jo jums nav tūkojums. Paldies! Jums nav tūkojums jūsu dzimtajā valodā. Butikofer. Eh, kā Butikofer kungs eh, teica šajā reglamenta jautājumā, tad mums vajadzētu atlikt eh, balsošanu. I was, I was thinking as a matter of Es domāju, es domāju, es runāju par pirmo balsojumu, par šo ieteikumu. Ja jūs uh, domājat, ka tā paša vajadzētu darīt ar pārējiem balsojumiem, jo nav mums uh, kompromisu grozījumu visās valodās, kā jūs zināt, tad tas ir cits jautājums. Jo, dargie kolēģi, es jautāju par pirmo punktu. Tikai par pirmo punktu. Atvainojos. Tagad jautājušu par otro jautājumu. Bāzes metālu uh, nozars izveidošana Eiropā. Tas ir Martēna kunga ziņojums. To atliekam? Labi. Nākamais ir. Uh, ceļā uz plaukstošu ekonomiku, kur balstīt uz datiem, kapels kundzes ziņojums, kurš nav saņēmis uh, grozījumus. Labi, kolēģi, tad atliekam šo balsojumu šodienai. Paldies! Tātad mēs atsāksim sanāksmi 10.50.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 Ir kolīgs, at 11 o'clock. Darbie kolēģi, 11. Uh, ieradīsies komisārs Kanjēte pie mums, bet pirms uh, viņš ierodas, mums ir jāizskata vēl viens svarīgs punkts. Itre brauciens uz Milānu uh, no 17. līdz 19. jūnijam. Uh, par to tiks sniegta informācija. Un mums bija diezgan liela delegācija. Patricija Toja, Werners Langens, Marijas Pirakī Simona Bonafē, Massimiliano Salīni, Antonio Tajāni un no Itra sekretariāta pārstāvji. Un es gribētu lūgt mūsu delegācijas eh, deputātiem un varbūt jo īpaši Patrāciju Toju, kā eh, mūsu komisijas vicepriekšsādātāju un mūsu delegācijas vadītāju, uh, jo Milāna ir Itālijā galu galā, tātad tas viss ir kopā. Tātad jūs ļoti labi sastrādājāties, un es gribētu lūgt eh, mūsu kolēģi Patrīciju Toju, um, vai jūs eh, varētu to pieņemt. Jā, es zinu, Patrīcija, bet uh, Bremtas kundze, Turmes kungs, Turmesa kungs, Bremtas kundze. Uh, mēs atsākam komitejas sanāksmi, dargie draugi. Kapels kundze, Butikofera kungs, lūdzu, esam atsākuši komitejas sēdi. Un Patrīcija Toja, mūsu komitejas vicepriekšsēdētāja, dargie kolēģi, lūdzu, apsēdieties. Lūdzu, nepalieciet stāvot kājās, ejās un neiet ārā no zāles ārprāts. Ok. Katlīna. Katlīna, lūdzu, apsēdieties. Patrīcija, jums vārds. Patrīcija, lūdzu. Grazie, prezidente. Um... Ehm, Paldies, prieksēdētāja kungs. Es runāšu ļoti īsi. Tātad, mēs uh, itre komiteja devāmies uz Milānas Expo kā ITRE komitejas delegācija. Un, eh, kā jūs ziniet, Milāna atrodas Itālijā, jūs jau to arī pareizi pieminējāt, prieksēdētāja kungs. Un eh, tas bija par iemeslu tam, ka kolēģi ne tikai varēja apmeklēt lielisko un interesanto izstādi, un eh, tā izbaudīt īsti šīs izstādes saturu un to, cik izstāde ļoti nozīmīga. Bet kolēģi varēja tikties arī ar valstīm, ar kurām mēs parasti netiekamies, ar valstīm, ne ar valstu pārstāvjiem. Un, protams, mēs varējām apmeklēt gan uzņēmumus, gan tikties ar dažādu nozaru pārstāvjiem, uh, Tā tad tikties ar varbūt vadošajiem spēlētājiem Eiropas rūpniecībā un inovācijas jomā. Kāpēc eh, pieminu šo izstādes apmeklējumu? Tāpēc, ka mēs tikāmies ar ļoti lielu metāla rūpniecības pārstāvi un uh, viņi pieminēja tāda konvejera uzstādīšanu, kas eh, ir ļoti inovatīva, proti šis konvejers sagatavo materiālu un ļauj uzlabot vidas jautājumu risināšanu un ilgtspējīgu meklējumu īstenošanu. Tātad eh, tas bija inovācijas jautājums, bet arī ļauj palielināt produktivitāti. Un eh, to mēs skaidri tad redzējām. Mēs vēlamies, lai šādā veidā Eiropā rūpniecība arī attīstītos. Tātad ražošanas procesa kvalitāte uzlabojas, pie tam kvalitāte ne tikai no vidas eh, puses raugoties, bet arī produktivitātes palielināšanas viedokļa, jaunu un ātrāk ražošanā ievies, ieviešamu modeļu īstenošanu un līdzīgi. Tātad Ļoti interesanta tikšanās, ļoti interesants apmeklējums, un Tremonā, kur atrodas šis lielais metāla rūpniecības uzņēmums, mēs tikāmies ar uzņēmumu pārstāvjiem, kur runāja par savu produkcijas kapacitāti, par to, kā notiek jaunu darbinieku darbā pieņemšana un arī par to, kāda vispār ir metāla rūpniecības situācija Itālijā un Eiropā. Mēs diskutējām arī investīciju politiku Eiropas līmenī un par to, kā atbalstīt MVU. Pēc tam mēs devāmies uz citu uzņēmumu, un tas savukārt, šis uzņēmums savukārt mēģina reformēt savu uh, eh, produktu ražošanas veidu, tieši ņemot vērā uh, tieši ņemot vērā vidas apsvērums, un šis otrais mūsu apmeklētais uzņēmums eh, darbojas ķīmijas nozarē. Viņi ļoti daudz ir ieguldījuši jaunu ķimikāliju meklēšanā, viņi tātad ražo ķimikālijas eh, celtniecībai. Un uh, uzņēmuma galvenais uh, rūpja avots ir uzlabot uzņēmumu energoefektivitāti. Bet um, Par celtniecības jomu runājot, var vairāk ņemt vērā arī kvalitātes jautājumu. Es tiešām uzskatīju, ka tiekoties ar rūpniecības pārstāvjiem, mums radās iespējas, kāda ir situācija lielajos uzņēmumos. Pie tiem mēs tikāmies ar tādu uzņēmumu pārstāvjiem, kuri eh, inovācijā un pētniecībā iegūda virsvidusmēra. Un eh, citu priekšpusdienu mēs tikāmies ar eh, mežrūpniecības pārstāvjiem, un eh, diskusijas arī šajā jautājumā bija par vidi, par ilgtspējību, un mežrūpniecības pārstāvji uzsvēra tieši starptautiskās tirzniecības vājos punktus proti Eiropas um, meža uh, saimniecības produkti parasti ir ar augstāku kvalitāti, bet uh, to mums arī vajadzētu uzsvērt, saglabāt šo Eiropas augsto kvalitāti. Tikāmies arī ar Lombardijas reģionu pārstāvjiem, ar, dažādām, ar dažādu nozaru pārstāvjiem Milānā, un vēl vienu pēcpusdienu mēs uh, kopīgi ar vides un lauksaimniecības komiteju deputātiem, kuri arī bija izvēlējušies apmeklēt šo izstādi, diskutējām par to, kā kopā strādāt, lai veidotu Eiropai labāku nākotni. Visu eh, noslēdza konference, ko organizējām Eiropas paviljonā, un eh, kopā ar citu komiteju pārstāvjiem šajā preses konferencē mums bija iespēja stāstīt par Eiropas parlamenta artavu šajā darbā. Tajā pašā dienā mēs eh, piedalījāmies eh, iniciatīvas pasākumā, kur nolūks bija padarīt atpazīstams jaunos un um, tādus progresīvos Eiropas uzņēmumus, kurus vēlas atbalstīt arī komisija dažādā veidā. Un visbeidzot, mēs tikāmies ar biedrību, kuras uzdevums ir uh, veicināt uzņēmumu sociālo atbildību. Un tad mums bija pieņemšana, tāda ļoti, ļoti plaša pieņemšana, uh, kuras laikā mēs eh, runājām par manifestu uzņēmumu nākotnē. Eh, šajā konferencē, ja pasākumā, ja pieņemšanā bija ļoti interesanti nozaru pārstāvi lektori. Galvenokārt, protams, itāļi, bet arī citu valstu pārstāvi tur bija. Un eh, mēs runājām par dažādām inovatīvām programmām un tikāmies ar Patrīciju Greku no NL, jo mums tiešām tapa skaidrs, ka ir uzņēmumi, kuri ļoti augstu vērtē un ļoti augstu tur savu sociālo un ekoloģisko atbildību. Un eh, šādas tikšanās ir ļoti svarīgas, jo tas ļauj mums saprast, ka tiešām ir uzņēmumi, kur strādā ļoti labi, nevienam pat par to tā kā nezinot un eh, tas eh, dod mums lielāku un labāku atbalstu strādāt tālāk. Tātad es uzskatu, ka mums bija ļoti intensīvs apmeklējumu grafiks, visi palikām ļoti apmierināti, un eh, tas vēlreiz pierādīja to, ka Eiropas līmeņa lēmumi darbojas un darbojas ļoti labi. Un, eh, protams, ka mums bija iespēja arī ietekmēt nozaru pārstāvis. Paldies, kundze, jums par jūsu prezentāciju. Es vēlētos lūgt visiem kolēģiem varbūt izteikties delegācijas vārdā, vai delegā, kur bija delegācija, vai kurš vien vēlas Rībīga kungs. Jā, tankie, Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribētu apsveikt kolēģi, jo Expo izstāde Eiropā spēlē nozīmīgu lomu arī mūsu ražotājiem un pārtikas produkti, protams, ir visa pamats. Mēs visi zinām, ka dzīvnieku barība un ūdens arī ir svarīgas lietas, un tāpēc mēs šo jautājumu par ilgspējīgiem resursiem un ilgspējīgām izēvielām esam eh, nostādījuši visu centrā, un tāpēc gribētu uzsvērt, cik eh, svarīgs bija šis apmeklējums, un pasaules izstāde arī ir sniegusi jaunus impulsus, eh, dažādas izaicinājumus uzsvērusi, kas ar, ar ko mums ir jāsaskars arī šeit parlamentā. Paldies, vai vēl kāds grib izteikties? Kāds no komitejas biedriem? Neredzu, ka kāds gribētu izteikties. Pēc minūtes eh, mums vajadzētu sākt eh, sanāksmi ar Kaņetes kungu. Tā sāksies 11. vēlreiz paldies. Tojas kundze, delegācijas vadītāja, bet vēl Roila kungs priekšsādātāji, ja mums ir pāris minūtes eh, laika, tad man ir jautājums, uz to nav jāatbild šodien, bet tas ir kaut kas, kas man aizvien vairāk satrauc. Tad, kad mums ir debates, Tad, kad nāk komisārs vai ģenerāldirektors, kā vakar, vai diskusijas par ziņojumiem ir, tad šeit ir, es nezinu, vai tāda kā vienošanās vai noteikums, ka no katras politiskās grupas vispirms var izteikties viens, un tad referents, un tad uh, deputāti. Un man tas uh, tiešām satrauc. Ir ļoti daudz kolēģi, kas uh, ir visu laiku šeit klāt, bet viņi var. Uh, izteikties tikai pēc tam, kad izteikšies visi iepriekšējie, kas varbūt vēlāk ir ienākuši. Un jājautā, uh, vai tas ir taisnīgi. Tas nav nemaz tik vienkārši, bet ir kolēģi, kas uh, visu laiku ir klāt, kas ierodas uz sākumu, un viņi var izteikties uh, tikai debašu noslēgumā, jo vispirms ir dots vārds koordinatoriem un koordinatoru vadītājiem un tā tālāk, es nezinu, kurš tur vēl, bet tādējā tiek sodīti tie kolēģi, bieži vien arī no mazām grupām, kuri uh, cītīgi šeit sēž un klausās. Much, Paldies, es saprotu, ka esam sākuši apspriest eh, reglamentu jautājumus. Vēlreiz Tojas kundzei paldies un visai delegācijai par to, ka viņi bija klāt Milānā un eh, informēja mūs par rezultātiem. Butikofer kungs, es eh, tieši gribētu atsaukties uz Roela kunga teikto. Es zinu, ka Viņš to neteiktu, bet viņš ir viens no tiem, uh, kuri šeit uh, bieži ir klāt, un man arī ir tā gājis kā jums, Roila kungs, un tāpēc es to varu saprast, ko jūs sakāt. Es gribētu tikai lūgt uh, pievērst uzmanību sekojošajam. Ja mēs uh, dotu vārdu visiem, kas pirmie piesakās, tad uh, būtu tā, ka no lielajām politiskajām grupām izteiktos 5, 6, 7 cilvēki, un pēc tam tikai vispār kāds tiktu uzklausīts no mazajām politiskajām grupām. Un ļoti bieži komisāru uzklausīšanās tā ir, ka pirmie pieci vai desmit jautājumi saņem atbildes un tad vēl daži, un tad var gadīties tā, ka mazākās politiskās grupas nemaz netiek pie vārda Un es domāju, ka daudzveidības vārdā ir svarīgi rūpēties par to, ka jau pašā sākumā, pašā diskusijas sākumā, tā kā tas tagad ir paredzēts, eh, ka visas politiskās grupas ir paudušas savus svarīgākos uh, punktus. Es saprotu, ko jūs ar to domājat, ko jūs sakāt, bet ja uh, mēs darītu tā, kā jūs tā kā gribētu ieteikt, tad uh, no tā pārāk ciestu mazās grupas, un, manuprāt, tas nebūtu nekāds demokrātisks panākums. Uh, thank you very much. Lielas paldies, kolēģi. Mēs par šo jautājumu varam diskutēt, ja tas ir nepieciešams, bet komisārs Kaņieti ir ieradies. Let me, let me start. Ļaujiet man sākt. Sveicu komisāru Kaņieti. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs eh, bieži pie mums ierodaties. Un eh, mēs jūs eh, uzņemam, kad vien ir iespējams. Mēs ļoti labi zinām, ka tā sauktā vasaras pakete tika piedāvāta 15. jūlijā Un kopā ar šo vasaras paketi tika arī pieņemts konsultatīvais paziņojums par energotirgus uh, dizainu vai izveidi. Un uh, šodien mēs par to arī diskutējam, par šo konsultatīvo paketi, ja paziņojumu. Kaņētis kungs, ļaujiet man pateikt, ka plenārsēdē pagājuši trešdien mēs diskutējām par daudzām lietām, bet eh, trešdienas vakara debatēs dominēja Nord Stream 2. Varbūt, ka tas tieši nav vasaras paketē iekļauts, bet te ir runa par mūsu tirgus struktūru, jo uh, gāze ir ļoti svarīgs aspekts elektrības tirgū kā rezerves enerģija, un mums droši vien vajadzētu uh, Uh, tirgus struktūru gan, um, gan elektrībai, gan gāzai attiecīgi veidot, jo šie tirgi ir ļoti cieši saistīti. Un vasaras paketē ir runa par pilsoņu labklājības uzlabošanu un uh, dot uh, lielāks iespējas patērētājiem. Tas viss ir ļoti svarīgi šajā paketē. Uh, un uh, viss, kas ir saistīts ar uh, pienācīgu tirgus struktūru, arī uh, runājot par mūsu klimata pārmaiņu darba kārtības mērķu sasniegšanu, tas viss ir iekļauts šajā darba kārtībā, šajā paziņojumā un paketē. Tātad mēs gribētu uzklausīt jūsu, kā komisāra, pozīciju un visas Eiropas komisijas pozīciju par šo ļoti svarīgo um, jautājumu, tātad pienācīgs, pienācīga tirgus struktūra. Lūdzu, jums vārds. Busek, on... Paldies, priekšsēdētāji, būzē godājamie deputāti, dārgie draugi, kolēģi. Iesākumā es vēlos pateikties Itra priekšsēdētājiem Buzekam par uzaicinājumu uzstāties šajā komitejā, lai turpinātu sarunu par vasaras paketi un et, et, tirgus dizainu. Vasaras paketē ir trīs būtiski priekšlikumu pirmkārt konsultatīvais paziņojums otrkārt, kā priekšsēdētājs jau to norādīja. Uh, tirgus dizaina dokuments un vēl divi būtiski dokumenti. Domāju, ka tas palīdzēs sagatavot jaunu likumdošanu iekšējam uh, jam tirgumu, un mēs esam iecerējuši šo tekstu piedāvāt uz nākošā gada beigām. Kā jūs zināt, šis ir konsultatīvs paziņojums? Skaidri adresēts ieinteresētajām personām, personām, kas specializējas elektrības tirgu, un tāpēc šeit ir 21 konkrēts jautājums, kas skatīja dažādas tematas, un ņemot vērā uh, paredzamos jautājumus un atbildes. Mēs gatavosim likumdošanas priekšlikumus 2016. gadam. Mērķis konsultācijām ir redzēt to, cik labi mēs varam piemērot mūsu enerģijas tirgu esošai situācijai. Mums ir vajadzīgs modernas enerģijas tirgus, piemēros atjaunīgajām Eh, enerģijām un ar patērētāju tā centrā. Mūsu prioritātei ir jāpanāk, tā, eh, lai enerģijas sistēma ir mūsu en ekonomijas un produktivitātes centrā. Lai to sasniegtu, enerģijas sistēmām ir jāņem vērā jaunie izaicinājumi. Un viens no vissvarīgākajiem ir panā, nodrošināt to, ka tiek nomainītas novecojošās instalācijas, kā arī tiek izmantot zemoglekļu tehnoloģijas. Šim nolūkam tirgiem ir jākļūst lielākiem, jāatbrīvojas no nacionālām robežām un turklāt tas nozīmē atbrīvoties no enerģijas saliņām Eiropas Savienībā, nodrošinot starpsavienojumus, jo tas ir arī piegādes drošība jautājums. Tāpat arī jāpanāk tas, ka e, atjaunīgās enerģijas tiek piemērotas ar atbalsta schēmām un tiek izmantota pārrobežu sadarbība, kā arī, lai tirgus kļūtu konkurēt spējīgāks. Visas šīs izmaiņas energosistēmā nozīmēs augstākas integrēšanās un kooperācijas līmeņus piemēram, tīklu darbība ir labāk un ciešāk jāintegrē, un mums ir jāpiešķir tie, tiešas lēmumu pieņemšanas pilnvaras uzraugošajām struktūrām, jāparedz arī Eiropas kapacitātes mehānismu veidošanas. Vairākas dalība valstis ir domājušas par saviem kapacitātes pasākumiem un mehānismiem, un tie var tikt attaisnoti, ja ir objektīva problēma, kad netiek ģenerēta kapacitāte. Šajā gadījumā risinājumam ir jābūt vai nu no Eiropas, vai vismaz reģionālam. Tāpat ir jādomā par tehnoloģiju lomu tirgu, kā arī viedo tehnoloģiju, taiskaitā uzskaitas sistēma loma, e, nodrošinās patērētāju lielāku labumu gūšanu no šīs sistēmas. E, tāpat tas palīdzēs Eh, sistēma operatoriem risināt eh, vietēji rakstura problēmas, padarot eh, izplatīšanas darbu izmaksu efektīvāku patērētājiem ir jāredz tas, ka eh, tirgus strādā ar mazākām izmaksām, ar lielākām izvēlēm, tajā pašā nodrošinot Eiropas likumu ievērošanu. Mēs vēlamies izveidot sistēmu, kas ir vienkāršāka nekā šodien, kā arī, lai patērētāji varētu saņemt būtisku savlaicīgu e, informāciju un kļūtu par aktīviem tirgus dalībniekiem. Šeit mums ir vajadzīgi risinājumi kā dinamiski cenu līgumi, e, e, tas dotu ies, pat ietaupīt ar 30% no rēķina, kā arī mums ir jāatbrīvojas no esošajām uh, barjerām, lai pilsoņi varētu neizmanto to enerģiju vadīt atpakaļ tīklā. Jauniem tirgus spēlētājiem ir jādod iespēja aktīvi tirgū piedalīties un uzturēt zaļās enerģijas tirgu. Kā jau es sacīju sākumā, mums ir bijušas konsultācijas, mēs, mēs esam uzsākuši konsultācijas ar uh, Eh, patē eh, interesētajām pusēm mēs esam precizējuši tos elementus, kas mūsuprāt ir būtiski jaunajam tirgus dizainam, un mēs esam iecerējuši uzturēt ar parlamentu un itri komiteju ļoti ciešu dialogu. Šobrīd eh, notiek trešās enerģijas paketes ieviešana, un tas nozīmē, ka visas uh, visi šie jautājumi tiek ievies dalību valstīs, mēs veidojam dialogu ar dalību valstīm, lai izprastu labāk problēmas un dalību valstis saņemtu lielāku atbalstu, kā arī atsevišķos gadījumos ir domāts ar pārkāpumu procedūru uzsākšanu. Mēs sekosim, lai lai trešā pakete tiktu pilnībā ieviesta līdz jaunās likumdošanas uzsākšanai. Un jaunais tirgus eh, dizains atrisināt attiekušās problēmas. Paldies, Torčēns priekšsēdētājs. Tagad izteiks trīs koordinatori. Bija klāt no pašsākuma līdz jūsu runas beigām deputāts Kariņš, deputāts Grabalčīks un deputāta Kapela. Vai jūs vēlaties sacīt, e, ko diskusiju sākumā? Kolēģi Kariņš. Liels paldies, priekšsādātāji, paldies, Kaņietis kungs, man vienmēr ir liels prieks ar jums tikties komitejā. Tas, ko jūs sakāt par e, energo tirgus uzlabošanu, e, ieviešot lielāku konkurenci un nosakot nosacījumus drošākām piegādēm un lētākiem energoresursiem. Tas ir tas eh, virziens, kurā mums tiešām ir jāiet. Bet man ir jautājums par to, kādi papildus instrumenti jūsuprāt varētu eh, būt nepieciešami komisijai un ko komisija varētu izmantot, lai nodrošinātu, ka Eiropas noteikumi tiek ievēroti. Mēs zinām, ka starpvaldību nolīgumi par enerģijas iepirkumu uh, no trešajām valstīm, ka tagad komisijai ir ekspost iespēja skatīt šos nolīgumus pēc tam, kad nolīgumi ir noslēgti. Kāda būtu jūsu interese skatīt šādus nolīgumus pirms tie tiek parakstīti un kas varētu būt attiecībā uz nolīgumiem starp uh, lieliem uzņēmumiem un enerģijas piegādātājiem, ne tikai valstīm un enerģijas piegādātājiem, kad es lasu par Nord Stream 2 nolīgumu, kurš uh, iespējams pārkāpja Eiropas konkurences noteikumus, kādam vajadzētu skatīt, uh, vai šis nolīgums tos pārkāpj vai nē, un jums kā komisijai, kādi instrumenti jums būtu nepieciešami, lai jūs šādu uzdevumu varētu veikt? Paldies, tagad Gobačekungs, paldies, priekšsēdētāji. Es patiesībā. Nord Streamam. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par Nord Stream, šis ir visai polemisks jautājums. Turklāt arī priekšsēdētāji. Mēs to atceramies no iepriekšējā perioda, un komisāri gribētu jautāt, vai tas atbilst trešajai enerģijas paketei, vai arī jūs uzskatāt, ka tiek veidota šāda veida enerģijas savienība, un es šeit atsaucos uz diversifikācijas sēdaļu. Kā jūs zināt, esmu referents šim ziņojumam, un man šķiet, ka šī diversifikācija ir ārkārtīgi svarīga. Ja mums tādas nebūs, tad 50% piegāž nāk no viena piegādītāja. Tādējādi nav skaidrs, kur tad slēpjas šī diversifikācija. Vai jūs uzskatāt, ka patiešām būs enerģijas savienība, vai jūs redzat iespēju to visu virzīt uz priekšu un pabeigt? Jo mēs redzam to, kā piemēram Deutsche Bank finansēs daļēji to visu, un es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis. Tāpat arī, ko jūs domājat par atcer kontrolas aģentūru? kāda um, loma šai aģentūrai ir paredzēta, vai tā ir pilnīga totāla enerģijas tirgus kontrola, vai varbūt pastāv arī vieta nacionālajiem operatoriem, kas varētu sadarboties. Danke, Herr Cipelskundze. Kapels kundze, paldies, komisāra kungs, par jūsu teikto par vasaras paketu. Man jau pagājuši nedēļa bija iespēja Strasbūrā ar Šefkoviču kungu par to diskutēt. Uh, Jūsu programmā ir divi punkti, kas šajā komitejā arī droši vien izraisīs uh, plašas diskusijas. Tā ir ETS reforma un jaunā, jaunā tirgus struktūra, jeb dizains. Un arī uh, tas, ko mēs jau zinām, šis jaunais darījums patērētājiem un uh, enerģijas marķējums. Tie punkti ir saistīti arī ar patērētāju aizsardzību, bet par šo marķēšanu jājautā, vai šeit tiešām tas ir labāks regulējums un vai tas tiešām ir vienkāršojums patērētājiem. Ja atgriežamies pie vecās sistēmas un vēl ir jānovērtē, ko tas uh, maksās tirgotājiem un ražotājiem, ja visas šīs uzlīmes būs jāatjauno enerģijas uh, jomā par šo jauno vienošanos patērētājiem. Patērētājiem jādod iespēja piedalīties tirgu ar uh, galīgo mērķi, lai samazinātu cenas gala patērētājiem un samazinātu arī patēriņu. Tās viss ir ļoti pozitīvi vērtējums par energo tirgu struktūru, ir dizainu. Šeit ir dažādas pieejas uh, un uh, ir skaidrs, ka atjaunīgie resursi ir labāk jāintegrē un tirgus jāveido tā kā no jauna. Mums ir uh, jāizmanto šie uh, dienas tirgi un nākotnes tirgi, un jūs jau minētē, minējāt, ka ir elektrības uh, tirgus, ir jāveido vienotāks, jāintegrē šīs kapacitātes. Kas attiec uz ETS reformu, šeit es sagaidu milzīgas problēmas gan uh, oglekļu noplūdes uh, gadījumā ir samazināts uh, šis procentu likme, ir sektori samazināti un jauni kritērija ir oglekļu noplūdes sarakstam un jūs arī šo bezmaksas licenšu sadalījumu esat samazinājuši. Tas novedīs pie lielām problēmām mums, Austrijā, manā dzimtajā valstī, uh, esam veikuši aprēķinus, un līdz pat 60 tūkstoši darba vietu varētu tikt pārceltas uz ārvalstīm, jo energo ietilpīgā nozarē, ietilpīgās nozarēs nebūs vairs vērts investēt Austrijā, un es gribētu, lai jūs to ņemtu vērā un ļoti prātīgi rīkotos tomēr to ņemot vērā. Uh, jo tas var kaitēt Eiropai kā ražošanas e, vietai. Un e, Francija man nāk prātā, tas e, nāks par sliktu izaugsmai un nodarbinātībai, jo nodarbinātība jau tā ir smaga problēma Eiropā. Un šeit tā ir visu atbildība, jo īpaši enerģijas jomā ir jārīkojas. Paldies! Tagad saraksts, Roila kungs lūdzu ir pirmais Roila kungs šajā sarakstā. Paldies, komisāra kungs, sirsnīgi sveicu jūs. Jūs teicāt, ka jūs vispirms uh, vēlties uh, paskatīties, kā uh, trešais iekšējā tirgus projekts tiek ieviests un tikai tad skatīties, un tas ir labāks likumdošanas um, garā to tā darīt. Bet kāpēc marķēšanā atkal ir jauni priekšlikumi, kur tas nebūtu nepieciešams? nevajadzētu nemaz mainīt visu sistēmu, pamainiet tikai tās vietas, kas ir jāmaina. Tāpēc es gribētu lūgt, lai jūs paskaidrot, kāpēc jūs neizvēlējāties šo vienkāršāko ceļu, lai būtu mazāk birokrātija un mazāk darba. Otrais jautājums. Jūs runājāt par to, ka EASA saņems jaunas pilnvaras un tiks stiprināta. Pavisam konkrēti, kur tad līdz šim ir bijusi slikta sadarbība vai kur kas ir slikti darbojies jaunas pilnvaras vajadzētu, ja būtu problēmas. Kādas, lūdzu, konkrēti ir bijušas problēmas, kur tas nav darbojies? Trešais punkts - tīkls paplašināšana. Nu, tas nu gan nedarbojas. Ko komisija ir paredzējusi darīt, lai to uzlabotu? Jo tas, ka mēs visi sūdzamies, tas taču neko nedod. Tas ir vienkārši uh, nogurdinoši ausīm, bet uh, kas tur notiek? Uh, Un ceturtkārt, eh, emisiju tirzniecība. ETS, jeb emisiju tirzniecības sistēmas reforma, ko pieminēja jau kolēģi tikko. Tāpat kā kolēģe, esmu ļoti nobažījies par to, ko šie priekšlikumi nozīmēs Eiropas ražotājiem. Vai ir pārbaudīts un izpētīts, ko tas konkrēti nozīmēs, vai ir aprēķināts, eh, kas tas būs un vai mēs vispār to varam īstenot, jo mēs nevaram visu laiku sūdzēties par izaugsmas problēmām Eiropā, runāt par to, ka jāveicina izaugsme, un tad, kad ir konkrēti pasākumi, eh, kas tiek pieņemti, eh, kur varētu rīkoties piesardzīgāk, tad to ne, tas netiek darīts. Tātad pārdomājiet, eh, lūdzu, vēlreiz, un varbūt jūs tomēr esat gatavi šos piedāvātos pasākumus koriģēt. Paldies, kolēģi! Nākamais Zariņo kungs, lūdzu. Jā, sr. prezidents, sr. komisāri, Paldies, priekšstādātāji komisāri. Liels paldies par to, ka izklāstījāt par konfigurāciju un sasniegumiem enerģijas eh, tirgu, bet eh, ziniet, ka šī konfigurācija būs ļoti daudz atkarīga no tirgus pārvaldības. Kaņetes kungs, jūs daudz runājat eh, un esat runājis par integrāciju un sadarbību. Padomi ir piedāvājusi. Uh, projektu 1. septembrī par eh, pārvaldības projektu, kas pilnīgi noteikti ir pastiprināta uh, koordinācija. Un man ir sekojošs jautājums, vai šāda pārvaldības metode ir pietiekami spēcīga, lai sasniegtu konfigurācijas mērķus tirgu, eh, šos mērķus, kas ir nospraustie? Mēs visi apzināmies to, ka 2008.30. Eh, gads šajā periodā mēs redzēsim daudzas izmaiņas un sekas eh, attiecībā uz enerģijas sistēmu, bet mums nav risinājuma vispārīgiem nosacījumiem. Piemēram, tīklu problēma. Šī eh, risinājums nedod eh, risinājumu starp savienojumiem. Ko jūs, komisāri, esat iecerējis, lai šo tēmatu atrisinātu? Vai nebūtu eh, pa, labi paredzēt obligātu Eiropas programmu eh, starp savienojumu mērķu sasniegšanai? Un tāpat šis jautājums par publiskām uh, konsultācijām ir ļoti svarīgs, tāpat arī par energoefektivitāti, vai nevajag šeit iekļaut arī starp savienojumu jautājumu. Paldies. Uh, Madam Grostets. Grostets kundz lūdzu. Nākošais runātājs, Francisks Grostets. Paldies, priekšsēdētāji. Pilnīgi noteikti vajag labāku integrāciju un koordināciju starp dalībvalstīm un reģioniem un panākt labu ko, e, koherenci ikvienu vajadzībām ir jānodrošina piegāžu drošībā elektrībai un patērētājiem. Un šeit es domāju par ilgtermiņu līgumiem elektrības jomā. Gribētu zināt, Ko ir iecerējusi darīt komisija, lai padziļinātā veidā skatītu jautājumu par barjerām šādiem uh, līgumiem, kuri vienlaicīgi nodrošinātu investīcijas e- enerģijas ražotājiem? Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Mēs esam apmēram runāt gribētāju sarakstā pusceļā, un tagad vēlētos dot vārdu komisāru kungam atbildēm. Pa, pretējā gadījumā jautājumu būs pārāk daudz, un tāpēc sadalīsim diskusiju divās daļās. Jā, bija tādi jautājumi, saka Ņets kungs, kur bija ļoti grūti. Nu jā, kā parasti mūsu komiteja atbild priekšsēdētāja kungs. Kāriņkungs, atbildi jums komisija vēlētos, lai vispirms tiktu noslēgti starpvaldību nolīgumi. Un 2016. gada pirmajā kvartālā mēs nāksim klāt ar gāzes paketi, kas ietvers eh, gāzes piegāžu drošības pārskatīšanu, LNG stratēģiju un arī citus ar to saistītos jautājumus Tāpat arī mēs pārbaudīsim visas paketes atbilstībā Eiropas likumdošanā, lai nepieļautu problēmas. E, nolīgumi ir divpusēji, tie pieprasa konsensu no divām pusēm Un ja viena no puses neatbilst noteikumiem, tad mēs ļoti maz eh, ko varam izdarīt. Mums ir jāmeklē atšķirīgi pieeja no otras puses eh, par eh, komerciāliem līgumiem strateģiskai nozīmei, vai tie var tikt iekļauti, mēs to skatīsim Atšķirīgas stratēģijas ir jāpiemēro dažādām valstīm un reģioniem, un mums ir jādomā, kā mēs šeit neiejaucamies privātā tirgu, bet tajā pašā laikā pilnībā atrisinot piegāžu jautājumu Eiropas līmenī. Mēs esam ceļa vidū un e, mēs drīzumā būsim pabeiguši darbu pie gāzes paketes. Tālāk Obračika eh, kungs runāja par Nord Stream. Ja mēs runājam par gāzes eh, eh, daļu e, Eiropas enerģiju sajaukumā, tad saskaņā ar pēdējiem scenārijiem 2030. gadā mums consumption of gases back up for renewables eh, and, and take. Ir tam paredzēta sava daļa starp 380 un 450, bet eh, tā līdz ar to varētu nokristies eh, no 30 līdz 27 procentiem no kopuma do kopējās e, sadaļas. Tāpat arī jāpiemin LNG atradnes Ēģiptē, Kiprā un Izrēlē. There is going to be a huge supply of gas if you add what is happening in our. Nozīmē to, ka mums šie resursi tiks, uh, e, būs labāk pieejami, un tas izvainīs enerģijas ainavu šobrīd. Bet, ja mēs skatām e, cauruļvadus, kas tiek izmantoti e, šobrīd, tad tie tiek izmantot tikai par 50%. Mēs esam iecerējuši būvēt papildus divus cauruļvadus ar e, komerciāli ierobežotu kapacitāti. Tālāk Par piegāžu ceļu runājot, mēs esam šobrīd paredzējuši piegādātāju un ceļu diversifikāciju, tāpēc mēs atbalstām LNG stratēģiju, dienvidu koridoru un starp savienojums dienvidu austrumu Eiropā. Tāpēc mēs domājam par ap, apvērstajām plūsmām un domājam par political priorities for diversification. Pār eh, dažādiem citiem risinājumiem. Šobrīd mēs saskaramies ar diviem izaicinājumiem. Eh, Krievija vēlas Ukrainu eh, izņemt no tranzīta ceļa un piedāvā jaunus gāzes vadus caur Grieķijas Centrālu Eiropu. Komisija nevēlas finansēt jaunus megaprojektus, jo mums ir pirmkārt jāsavieno reģioni eh, starp tiem un tāpēc Nord Stream 3 un 4 nav prioritāte. Bet kāda ir komisijas loma? Ja tiek sagatavot e, savs e, dodoma protokoli, tad mums ir arī jāpārbauda atbilstība valsts iepirkuma noteikumiem teritorijas, kas atbilst valstu kontinentālajos šelfos un tā tālāk. Komisijas veistījums ir pārbaudīt, vai ir atbilstība visiem šī brīža notiekumiem. Mūsuprāt, ir ja, diversifikācijas stratēģijā būvēt paralēlus cauruļvadus tiem, kuri netiek pilnībā izmantoti, nebūtu saprātīgi. Uh, Protams, to Krievija turpinās būt par piegādātāju Eiropas Savienībai, bet būs konkurence. Li Lietuvā pēc konkurences atvēršanas samazinājās eh, gāzes cena par 30% eh, saskaņā ar Lietuvas ministra sacīto. Līdz ar to, jebkur, kur ir konkurence, ir labākas cenas Tālāk runājot par atcērs. Eh, eh, par to jautāja vairāk. Eh, Skaidrs, ka integrētu tīkla operācija pieprasa uh, regulatīvo darbu. Un ja mēs veidojam pārobežu infrastruktūras un vēlamies iekšējo tirgu ar enerģijas plūsmām no vienas valsts uz citu, tad skaidrs, ka atcer būs ar lielāku lomu. Šobrīd atcer ir ar ierobežotām lēmumu pieņemšanas tiesībām. Mēs vēlamies strādāt pie enerģijas tirgus reģionālas integrācijas, skaidrs, ka nacionāli regulatori nav vislabākajā pozīcijā, lai būtu par lēmējiem eh, iespējamās eh, konfliktu situācijās. Un ir skaidrs, ka mums ir jāizvērtē kapacitātes plašākā reģionālā kontekstā. Tāpat ir jālem par reģionālām eh, pieejām, pretējā gadījumā mēs paliksim ar nacionāliem mehānismiem un uh, eh, starp savienojumu netiks veidoti uz loģiskas bāzes. Vispirms mums ir jādomā par reģionālu eh, bāzi. Tāpat arī atcer uh, pa, pilnvaru palielināšana un lēmumu pieņemšana tai skaitā par pārrobežu eh, jautājumiem ir būtiska, bet pilnīgi skaidrs arī, ka mums ir jārespektē nacionālo regulatoru lēmumi, taču ir arī jādomā par pārrobežu jautājumiem, kur atcer būtu ar pieaugošu lomu. Tas ir viens no jautājumiem, pie kuriem mēs strādājam. Kapelas kundze eh, jautāja un Roila kungs eh, runāja par enerģijas when, when, when had... ietilpību. Mums bija jāpieturas pie Eiro padomis galavārdā sacītajiem. Oktobra Eiro padomē mēs panācām ļoti līdzsvarotu dalību valstu nostāju. Eh, eh, eh, vienošanās par atjaunīgajām enerģijām un citiem jautājumiem tika panākta. Tas viss bija paketē un pilna pakete, kas ir ļoti cieši savstarpēji saistīta. Mums šajos jautājumos ir cieši jāpieturas pie padomis galvārdās atcītās kur ir norādīts, ka uh, izmešu apjoms jāsamazina par 43%. Viņi norāda, ka uh, brīvo kvotu uh, gadu samazināšana ir uh, jāsamazina nevis par 1,7, bet 2,2 un neizmantotās um, uh, kvotas varētu tikt pārdotas izsolē. Tāpēc komisija koncentrējas uz energo intensīvām nozarēm, tāpēc arī mūsu formula, kur ir iekļauti divi parametri saskaņā ar kuru ir 50 nozares, kas paņems pilnībā brīvas kvotas, lai nebūtu kāda oglekļa. Ai, noplūdes. Eh, un lai varētu intensīvāk izmantot šo situāciju Tāpat mēs esam aktualizējuši kritērijus, izveidojuši jaunu rezerves, lai eh, kompānija varētu saņemt vajadzības gadījumā brīvas kvotas. Mēs varam izmantot šos noteikumus uh, un būs lobēšana, bet mūsuprāt vislabākā pieeja ir koncentrēties uz tiem, kuri e, intensīvi izmanto enerģiju, lai šeit mēs varētu cīnīties pret oglekļa aizplūdu un es ceru uz e, e, sadarbību ar parlamentu. Mēs esam uh, ļoti rūpīgi izvērtējuši ietekmi šajā jomā. Un esam mēģinājuši strādāt ļoti līdzsvaroti. Un es varu pilnībā piekrist Roila kungam, mūsu mērķis ir 20% un mums ir jāsaglabā mūsu industrija. Tāpēc mēs nākam klajā ar šo priekšlikumu, jo strādājot kā iepriekš, tad Iedomājieties, kas notiktu. Līdz ko mēs nomainām no 1,7 uz 2,2, 37% pārrobežu, korektīvais faktors 37% kvotas visiem uzņēmumiem, bet mēs esam izvēlējušies citu pieju. jānorāda, ka ir vairākas nozars, kas nav ar šīm, e, neietilp šajās kvotās. Bet ir nozares e, tērauts, cements, alumīnijas, ar jauno sistēmu var situācija izrādīties eh, vairāk ierobežot. Protams, parlaments var teikt, ka paredzēt eh, atšķirīgu sistēmas darbību, bet mēs. Esam izveidojuši oglekļa tirgu, kas darbojas un nozari, kas tiek labāk pasargāti. Tāpat jānorāda, ka pagātnē tika norādīts, ka dalībvalsts var kompensēt netiešās izmaksas. Bija diskusija par to, vai būtu šāds kompensēšanas pienākums Un beidzot, mēs izliežam, ka dalība valstī ir jākompensē e, e, tiešās izmaksas un jāziņo par spērtajiem soļiem. Šobrīd mums nav skaidra sainas par to, kura dalība valsts dara ko. Protams, mēs esam darījuši, ko mēs varam attiecībā uz kompensācijām netiešajām izmaksām. Un tad šķiet bija vēl viens jautājums par PCI. Por eso, no? eh, well, compulsory will be... Šobrīd mēs strādājam pie mērķu sasniegšanas. Progress ir vērojams Baltijā, Austrum Eiropā, varbūt ne tik pie ātri Iberijas pussalā. Is, is, is easier, for sure. The easier thing for a commission is to have binding objectives. Who would... Bet vieglāk ir ar saistošiem mērķiem tad mēs eh, vairāk domājam par sasniegšanas mehānismiem. Bet šobrīd mums ir jādomā par eh, pārvaldības darbu, un Luksemburgas prezidentūra šajā ziņā dara lielisku darbu, taču ne vienmēr visas dalībvalstis um, to pie tā strādā saskaņot. Redzīs, redzēsim, kas notiek turpmāk un iespējams būs elementi, lai common um, indicator varētu labāk noteikt kopīgos rādītājus un redzēsim, cik viegli ir atrisināt šo pārvaldības jautājumu, jo ir atsevišķas dalībvalstis, kas ir pret to. E, ir, um, tas pat attiecas uz lauksaimniecības, uz transporta jomu, bet es domāju, ka mums uh, mums izdosies šo pārvaldības jautājumu atrisināt, un Luksemburgas prezidentūra dara lielisku darbu šobrīd attiecīgajā jomā. Un, ja es atceros, bija vēl viens jautājums, tas attiecās uz cenām. Es neatceros vairs, kurš to uh, uzdeva. Ilgtermiņa līgumi, manuprāt, uh, ilgtermiņa līgumi starp patērētājiem un piegādātājiem nodrošina investīciju sekuritāti. Mums ir jāskata, kādas barjeras tos apdraud pagaidām, un mums ir jāskata uh, jautājums, vai valsts sektoram šeit ir kāda loma Manuprāt, mums vajadzētu izpētīt šīs iespējas, jāsagaida atbildes. Turklāt viedokļi pagaidām atšķirās šajā ziņā un šeit pagaidām vienprātības nav. Un Roilkungs, es piemirstu par energo efektivitāti. Ja mēs esam esam mainījuši noteikumus un mainām birokrātiju, tad tas ne, rezultāts nevar būt veiksmīgs, tāpēc mēs mēģinām samazināt e, birokrātiju marķējuma ziņā. Mēs ceram, ka um, mēs nevēlamies marķējumu, kas vairs nekalpo sākotnējam mērķim. Protams, šeit ir atšķirīgi viedokļi, taču mēs mēģinām paredzēt saprātīgus termiņus noteikumu ieviešanai, lai pārāk neapgrūtinātu nozari. Es apzinos arī, ka arī produktu reģistram ir izstrādājumi reģistram, tas var būt apgrūtinoši E, taču pat ja jums ir viskaistākā enerģijas direktīva, bet pietrūks būtisku elementu vai rīku, lai īstenotu pietiekami ātras pārbaudas uz vietas, tad tās viss var nedarboties. Un, manuprāt, vislabākais, ko mēs varam darīt, ir ieviest to likumdošanu, ko mēs esam e, pieņēmuši. Mums ir tagad jāseko, lai visi kompromisi, kurus mēs esam panākuši, tiktu ieviest uz vietā. Mums ir jā. Mēs arī tajā pašā laikā nedrīkstam palielināt birokrātiju, un mums ir jāatvieglo dzīve uzņēmējiem. Mums ir jāturpina arī sekot ekodizainu un marķējuma direktīvā. Paldies! Izskatās, ka jūs e, pieturējāties pie fantastiska e, dokumenta ar krāsām līdzīgi. Paņemšu to. Paldies, Bernardsku. Jā, vielen dank, Herr. Jā, paldies, priekšstādātāji. Komisāra Kanjētas kungs. Man ir vispirms jautājums par e, elektrības tirgus dizainu. Tas sākās jau ar konsultācijām pirms vasaras pārtraukuma, vai tur jau ir kaut kādi rezultāti? Tātad kāda ir dalība un kādi ir pirmie rezultāti, vai tur jau iezīmējas kaut kādi svarīgākie jautājumi, par to noteikti ir kaut kas sakāms. Tad par kapacitātes mehānismu. Tur tiek veikts pētījums par šo sektoru, cik daudz ir valsts atbalsts, tātad cik cik ļoti šāds valsts atbalsts ietekmē tirzniecību un iekšējo tirgu un konkurenci. Vai jūs e, varat pateikt kaut ko par šo pētījumu? Un mani interesētu galvenokārt jau, vai ir kādi pirmie rezultāti jau pieejami. Un tad vēl jūs teicāt, ka enerģijas e, iekšējā tirgus pabeigšana ir e, ļoti prioritārs jautājums un pārobežu sadarbība, tur jau ir reģionāla sadarbība starp elektrības piegādātājiem. Uh, un atceru lomu jūs pieminējāt, un tur es nevaru saprast, ka tagad atceru domā par Vācijas un Austrijas cēnu zonas sadalīšanu. Manuprāt, šī zona darbojas, tā nodrošina piegāžu drošību un tirzniecību elektrības jomā starp Vāciju un Austriju veicina arī iekšējā tirgus pabeigšanu, tāpēc man tas šķiet pretrunīgi, kas ir paredzēts tas viss Eh, novestu mūs atkal soli atpakaļ. Man interesētu jūs komentārs par šo jautājumu. Paldies! Paldies, Deka Stiljo kundze! Yes, it... Paldies, eh, priekšsēdētāji komisāri, sveicam mūsu komitejā, ir paties prieks jūs uzņemt, un es eh, gribētu runāt par patērētāju lomu Es domāju, ka ļoti būtiski ir pievērst uzmanību patērētāju lomai, nav nekādu šaubu pār to, ka jā, lai attīstītu efektīvu enerģijas politiku, ir vajadzīga a, aktīva dalība no to puses, kas enerģiju patērē ne tikai uzņēmēja darbības jomā, bet tik pasīvā jomā kā patērētāji. Un šajā sakarā ir skaidrs, ka. Kā lai patērētājs būtu labs enerģētisks pilsonis, tas atspoguļotos rēķinā, ko viņš maksā, un šī pareizā rīcības attiecībā uz labu enerģijas izmantošanu atspoguļotos rēķina lielumā. Bet mēs redzam, ka tirgi ļoti bieži neatbalsta uh, to, ka šīs, šī centība atspoguļotos e, rēķinā. E, ir skaidrs, ka dažādas viedās tehnoloģijas e, sniedz savu atbalstu šādas centības veicināšanai, bet patērētājiem ir jābūt piekļuvei informācijai, kas dod tiem iespēju izvēlēties starp dažādām opcijām, starp vides izmaksām, uh, enerģijā konkrētos dienas vai nedēļas periodos un brīžos. Tāpat arī nav pieļaujams, kā marķējums sniedz neprecīzu informāciju, jo cilvēks, kurš ir mēģinājis pielikt pūliņus, mazināt savu rēķinu, ja viņš uh, saņem neprecīzu informāciju. Un turklāt šie jautājumi nav nekādi sīkumi, tas viss attiecas uz datiem, kas eh, ir vajadzīgi patērētājiem, tā saucamo use experience, kas ir ļoti modē, bet šajos jautājumos, kas ir tik ikdienišķi, kāpēc man pūlēties un censties, lai es būtu enerģētiski cilvēki, e, centīgs pilsonis, ja man nav pietiekamas informācijas, ne arī tas neatspoguļojas uz mana rēķina, e, tad e, ko tas viss dotu un kādi būtu pamats elementi, lai domātu pār šādiem soļiem? Ernstas kundze, lūdzu. Jā, ok. Jā, labi. Paldies. Liels paldies arī par komisāra atbildēm un ievadrunu. Tas viss bija ļoti svarīgi. Es gribēju dažas principālas lietas pieminēt no mūsu politiskās grupas. Jā, enerģijas tirgus ir jāveido. Mēs esam arī par tirgus dizainu, bet ne par katru cenu, kā kāds no kolēģiem sākumā teica. Mums tiešām ir jāraugās, ko šeit vajag modernizēt, ko vajag integrēt un ko nē. Un, kad ir runa par konkurenci, tad eh, mums ir divi kritēriji, kas eh, kā mērķi ir eh, galvenie. Pirmkārt, tā ir pieeja enerģijas tirgumu, bet arī patēriņa samazināšana, kā tikko kolēģi pieminēja. Un otrais punkts, kas mums ir svarīgs, ir atjaunīgās enerģijas. Tirgus dizains ir uh, jā, uh, jēdzīgs tikai tad, ja tam ir augsta prioritāte tajā visā, un tā mēs attiecīgi arī rīkosimies sarunās. Tātad par tām lietām, kas mums patīk un kas nepatīk. Pozitīvi ir tas, ka patērētāju puse tiek stiprināta, tas ir jādara, un patēriņu samazināšana arī ir jāņem vērā. Tas mums vēl ir līdz galam jāpārdomā, un šeit mēs noteikti savu ieguldījumu dosim. Uh, un uh, sniegsim līdzīgus argumentus, kā tikko Spānijas kolēģi minēja. Tirgus vajag palielināt, jā, to var darīt, bet, uh, manuprāt, tur ir jāpatur prātā atjaunojumās enerģijas un arī uh, tā sauktā enerģijas ražošana uh, sabiedrībā vai kopienās, un tas vēl nav pietiekami ņemts vērā. Šajā virzienā mēs gribētu uh, dot savu ieguldījumu debatēs. Liela jautājuma zīme ir atbalsts sistēmu harmonizācija atjaunojamām enerģijām. Uh, šeit es domāju par Vāciju, tur ir runa par enerģijas likumu. Runājot par harmonizāciju, manuprāt, ir jāraugās, ko mēs šeit tieši vēlamies sasniegt. Un tad, kad ir runa par uh, izsoļu sistēmām, tad uh, jādomā arī par to, ka to vairāk var izmantot lielie uzņēmumi, mazie netik ļoti. Uh, Visā visumā šeit ir daudzi pozitīvi aspekti, bet eh, par tiem arī vēl būtu jādiskutē un būs noteikti arī lietas, ko mēs vēlēsimies grozīt. Pēdējais eh, punkts, komisār kungs, bija viens jautājums, uz kuru jūs neatbildējāt eh, par kontrolas aģentūrām. Jūs runājāt par pārkāpumu procedūrām, tad, kad nav īstenošana pienācīga, to es uzskatu par saprotamu, un tad tika uzdots jautājums, vai uh, Tātad kā nodrošināt kontroli tā, lai tā darbojas? Varbūt par to jūs varētu vēl kaut ko pateikt. Tas, manuprāt, ir uh, svarīgs punkts, un tas ir svarīgs punkts arī mums. Paldies, man Bremtes kundz, lūdzu. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētā kungs. Jā. Nav no mikrofona. Nav. No. No. Is okay? Okay. Okay. Sorry. Paldies, komisāra kungs, ka esat ieradies mūsu komitejas sēdē un, protams, mēs vēlētos uzteikt arī komisijas komunikē. Pāris vispārējais dabas piezīmes. Komisijas komunikē ir teikts, ka perfektu funkcionējošu Eiropas energotirgus ir jāveido tā, lai patērētājiem enerģija būtu pieejama jebkuru brīdi vislētākajā formā. Tātad, protams, piegādāt lētu enerģiju patērētājiem ir ļoti svarīgi, bet energo savienībā mums ir dažādi mērķi, tajā, starpā, tajā skaitā arī klimata mērķi un sociālie mērķi. No šāda aspekta raugoties, varbūt ir nelielas atšķirības komisijas skatījumā, kas ir atspoguļot šajā komunikē, un arī citu spēlētāju skatījumā. Protams, tirgus daudz ko saregulē pats, un tomēr mums tas ir tā kā jāmēģina virzīt pareizajā virzienā. Jūsu tekstā parādās arī vairākas atsauces uz investīcijām atjaunīgo energoresursu jomā. Uh, Jūs apgalvojat, ka atjaunīgiem energoresursiem ir jābūt pašiem dzīvot spējīgiem bez milzīgām subvencijām. Tas ir pareizi, un tomēr diez vai patreizajā momentā ir svarīgi visu laiku atjaunot, visu laiku, at, visu laiku atkārtot to, ka atjaunīgi energoresursi tiek pārmēri subsidēti. Komisijai nevajadzētu ieņemt šādu viedokli, jo dažādās dalību valstīs eh, subsīdija līmenis ir dažāds Protams, varbūt, ka eksistē pārmērīga subsidēšana ilgāku laiku dažās dalību valstīs, bet problēma šķiet ir atrisināta. Bet mēs galīgi neskaramies klāt citai ļoti svarīgai problēmai, un tā ir eh, problēma par pārmēru subsīdijām. Tas ir pareizais vārds angliski, prasa runātāji. Tātad pārmēru subsīdijas eh, tradicionālajiem energoavotiem tādiem kā fosilās degvielas un tā tālāk. Un kaut kur dzirdēju, ka Luksemburgas prezidentūra šobrīd izjūt ļoti lielu spiedienu, jo tai ir jāvada padome, tāpat kā komisija vadīs komisijas darba grupu eh, COP21 paredzētajā tikšanās reizē Parīzē, bet eh, Luksemburga tieši ir tā valsts, kurā ir milzīgas subsīdijas fosīlajām degvielām. Par to mēs nerunājam vispār un nemaz. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga, tai būtu jābūt svarīgai šās komunikē sadaļai. Un tiešām vakar apvienotajā karalistē parādījās jaunums, ka 3 eh, miljārdi, 3 miljārdi eiro uh, tiek atvērēti jaunajai kodola elektrostacijas celtniecībai. Komisija, komisāri, kad jūs sāksiet runāt par subsīdijām vai to atcelšanu fosīlajām degvielām un, ja sāksiet, tad no kāda rakursa? Turmes kungs lūdzu. Paldies par pēdējo Van Brands kundas teikto. Komisija ir publiskojusi pētījumu par subsīdijām energotirgū. Un jautājums jums, komisāra kungs, sekojošs. Šajā pētījumā eh, fosīlajām degvielām bija vislielākās subsīdijas, otrajā vietā bija kodola energo subsīdijas un tikai trešajā vietā atjaunīgajiem. Ko jūs darīsiet ar šīm fosīlajām subsīdijām? Un ko jūs darīsiet arī ar kodolenerģiju atvēlētajām subsīdijām? Jo šobrīd eh, šķiet, ka pat uh, Vācijai nepietiks naudas, lai kaut ko tur darītu. Nākamais par Nord Stream. Es ļoti augstu novērtēju jūs drosmīgu apgalvojumu. Es uzskatu, ka Nord Stream 2 ir provokācija Ukrainai, uh, Tā ir provokācija ļoti daudzām Austrum Eiropas valstu valdībām, un es no tiesas ceru, ka komisija ļoti augstā līmenī pieņems, varētu pieņemt iniciatīvu šā projekta apturēšanai, jo es tiešām uzskatu, ka e, šāda projekta palaišana liks uz spēles energo savienību kā ideju un sugu. Par, IT, par ETS Jā, paldies, ka jūs beidzot skaidri pateicāt, ka ir ļoti daudzi izņēmumi, piemēram, tērauda rūpniecībai un citām. Nav jau tā, ka mēs vēlamies tērauda rūpniecību galīgi piebeigt, mēs ļoti uzmanīgi uz to skatāmies, bet man ir divi jautājumi šajā sakarībā. Par tirgus dizainu. Problēmas šodien tirgu ir tā, ka vairāk un vairāk tiek likts uz saulu un vēju, bet tas ir tad, kad vējš pūš un saule spīdz tad eh, cena nokrītās zem vidējās un var pat aiziet negatīvā. Ko mēs varētu darīt tirgus veidošanā, lai tirgus būtu elastīgāks? Jo brīdī, kad ļoti daudz ir saules un vīna, vēja, tad tas eh, būs ļoti interesanti šo enerģiju saglabāt. Un varbūt, ka vajadzētu padomāt par ilgtermiņa kontraktiem Piemēram, Itālija iespējams ir vienīgā valsts, kurā ilgtermiņa kontrakta atmaksāsies. Kāpēc? Tāpēc, ka e, cena ir augstāka nekā Rietuma Eiropā. Bet, piemēram, e, Skandināvijā tagad mēs runājam par 25 eiro par megavatstundu. 20, par 25 megavatiem, e, par 25 eiro par megavatu un neviens neko jaunu nebūvēs. Vācija un Francija. Šobrīd cena ir 35. Mēs e, nevarēsim piesaistīt jaunas investīcijas ar šādām cenām. Tāpēc e, es tiešām neticu, ka ilgtermiņa kontrakti varēs e, darboties. Un beidzot piezīme. Es tiešām domāju, ka mēs visi nerunājam par acīm redzamo, proti visu laiku atkārtojot 192 ik vienai dalību valstī ir iespēja aizsargāt savu energomiksli uz procentu. Ja mēs šo mantru atkārtosim, tad mēs nevaram izveidot eh, tādus eh, cenu labumus ārpus tirgus. Es uzskatu, ka vienīgais veids, eh, kā mēs varam to darīt, ir veicināt reģionālo tirgu attīstību. Mēs to nevaram tā atrunāt likumdošanas ziņā bez līguma mainām un komisijai vajadzētu ļoti, ļoti uzmanīgi padomāt par to, kā piedabūt valdības saprast, ka tas ir tieši viņu interesēs sadarboties pāri robežām. Un visbeidzot, ierodoties parlamentā, manuprāt, nav adekvāti apgalvot, ka kopš 13. gada oktobra šajos secinājumos Tas ir pieņemts vienbalsīgi, bez parlamenta konsultācijām, un eh, es nedomāju, ka mums vajadzētu turpināt iet ierasto taceņu. Parlaments ir koplēmuma procedūras pilnvērtīgs loceklis, un es ceru, ka komisija to arī akceptēs. Prieksādētājs, eh, godātie kolēģi, mums eh, bija tā kā ļoti daudz laika, un es nepievērstu uzmanību minūtēm jo mums bija ļoti, ļoti daudz laika. Nākamreiz eh, divas minūtes, viena minūte, trīs minūtes. Eh, šoreiz eh, mums tiešām ir tāds luksus, ka mēs varam runāt gandrīz cik vien gribam. Rībega kungs vēl ir, nē, vairāk nav mūsu vidū, bet nākamā Grifins kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, un sveicināt atkal komisāra kungs. Šā gada aprīlī komisija nāca klajā ar kapacitātes mehānismiem un mēģinās izvērtēt, vai tie atbilst iekšējās uh, tirgus prasībām vai nē. Un viens aspekts bija. Čē, Prieksēdētāji kungs, pietiek te tagad ņemties. Turpina runātāji, vai viņi varēs atbilst Eiropas energo likumam. Un viens aspekts eh, bija izvērtēt, vai būs tās tehnoloģijas, kas varēs atbilst jaunajām, piemēram, eh, fosīlās degvielas, varēs atbilst zemoglekļa idejām. Iespējams, ka brīvprātības mehānismi varēs eh, darboties kādā brīdī, bet tie varētu arī ļoti dārgi maksāt tirgumu kā mēs varētu atteikties no vidē kaitīgām subsīdijām, tajā skaitā subsīdijām fosīlajām degvielām. Apvienotās karalistas eh, tirgus, eh, kurš 14. gadā tika pārskatīts, neskatoties uz to, kā eh, rūpniecība izteica savas bāžas ir jaunradoši inovatīvi risinājumi zemoglekļa degvielām, un ko komisija domā tajā veidā darīt? Es atvainojos, ka es eh, tā kā pārtraucu jūs negribot, saka priekšsēdētājs, jums ir tapts piedot sakarunātāja. Tojas kundze, lūdzu. Sì, molto velocemente perché... Paldies. Jo patiesībā būtiskākie jautājumi jau šeit ir izskanējuši. Es vēlētos jums, komisāra kungs, uzdot, vai jūs varētu uzdot jautājumu par to, Kā jūs vērtējat, kā jūs raugāties uz, piemēram, Ēģiptē tiek celtas jaunas eh, tērauda rūpnīcas, jo tur ir daudz saules enerģija, ko mēs varētu darīt Eiropā? ja uh, pamainītos scenārijs un ja mainītos, tad kādā virzienā. Un Kā tas varētu ietekmēt infrastruktūru, piemēram, mūsu tīrgu? Jo šķiet, ka šobrīd eh, viss dodas vienā virzienā. Un kā mēs varētu izprast šo integrācijas iespēju? daudz eh, mēs spriežam par vidusjūru un kādas tam varētu būt sekas eh, Eiropas izpratnē. Tagad par finansējumu, par subsīdijām uzskata, ka mums eh, ir jāizveido homogēnāka, vienlaidīgāka sistēma. Ja jau mēs runājam par eh, subsīdijām atjaunīgajiem resursiem, tad, piemēram, manā valstī tāda ļoti daudz bija, tad tie tika atcelti, un tagad daudz, kur tā kā kaut ko plānoja, nevar plānāk tālāk. Uh, Es domāju, ka mainot likumdošanu tik strauji, tas rada nedrošību tirgū. Tātad, kā, ko mēs varētu darīt, lai stiprinātu investīciju piesaist, vienlaicīgi radot arī adekvātu likumdošanas ietvaru? Par eh, IT, par ETS. Varbūt būtu jēgpilni paskatīties uz eh, tām kompensācijām un uz tām sistēmām un metodēm, kuras šobrīd darbojās jo dalību valsts var sniegt kompensāciju uzņēmumiem, un tas savukārt rada e, konkurences skropļojums. Mēs jau nedzīvojam integrētā tirgū. Varbūt paldies Dievam, ka nē, bet jebkurā gadījumā šādas, šāds valdības atbalsts rada konkurences skropļojumu tiem uzņēmumiem, kuri dzīvo tādā valstī, kurā šāda subsīdija nav. Un visbeidzot, par saikni Mēs jau nevarēsim izveidot labāku tirgu un labākus likumus, ja mums nebūs struktūrāls iespējas tiešām saslēgt kopā sistēmas. Paldies! Thank you very much! Paldies, komisārs kung, kungs! Es jau teicu, ka es ļoti augstu novērtēju jūsu priekšlikumu. Manuprāt, tas ir lielisks, un eh, tas eh, var skaidri parādīt, eh, ko visas eh, energos savienības iespējas mums varētu dot. Tātad pilns mans atbalsts. Ja man vajadzētu runāt par gāzes tirgu Eiropā, tad vēlētos uzdot vienu jautājumu, kas ir saistīts ar reģionālajiem tirgiem. Uzskat, ka tas būtu risinājums, kā uzrabot uh, piegādes droši, drošumu un tiešām nodrošināt simtprocentīgu piegādes drošumu reģionāliem. Bet reģionālie tirgi, jūsuprāt, tā saucamie reģionālie centra punkti, kas piedāvātu cenu ikdienas, piemēram, Dienvidu Austrum Eiropā, kā jūs raudzītos uz to un cik ilgā laikā mums būtu iespējams izveidot šādu uh, centru. Un Connecting Europe eh, iespējas es biju referente parlamentā. Vai tas varētu kaut ko pamainīt uz labo pusi šajā regulējumā, lai izveidotu tādu labāku veidojumu visai pakotnē? Paldies par jūsu priekšlikumu un atvainojos par savu balvu. Paldies, turpina priekšsēdētājs Nīblers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies, komisāra kungs, ka esat ieradies pie mums šodien un ka mums ir iespēja diskutēt. Gribēju pieminēt tikai vienu jautājumu, un tad man vēl ir viens konkrēts jautājums. ir ļoti labi, ka tiek runāts par enerģijas politiku no patērētāja viedokļa, tā kā to kolēģi minēja, bet man ir svarīgi, lai mēs darām visu, un tur jums kā komisāram ir eh, liela atbildība, lai mums eh, joprojām saglabājas konkrētspējīga, eh, konkrētspējīgas nozars ražošana. Un tad jautājums par ETS sistēmas reformu vai uh, Tas ir par uh, jauno energotirgus dizainu. Lūdzu, padomājiet arī par mūsu ražotājiem, par mūsu uzņēmējiem, lai uh, varētu saglabāt darbvietas Eiropas Savienībā un lai tās neaizceļot citur. Es esmu no reģiona, kas ir ļoti konkurētspējīgs, no Bavārijas. Mums ir visu veidu ražošana, ne tērauda ražošana, bet viss pārējais mums ir mašīnu būve, autorūpniecība. Uh, cementa ražošana, kā lūdzu, ķīmijas rūpniecība, papīra ražošana, visa veida ražotāji ir mūsu reģionā. Un ko es dzirdu no lielajiem, bet arī no vidējiem uzņēmumiem, proti, ka ir vienkārši šī tendence aizceļot uz citiem pasaules reģioniem. Un tad, kad tiek uh, uzbūvēta fabrika, ražotne ASV, Ehm, tāpēc, ka tur ir zemāks enerģijas cenas, tad vienkārši šie pakārtotie uzņēmumi arī aizceļo līdzi ar ražotājiem. Tātad lūdzu jūs vienkārši ņemt vērā ražošanas nozari Eiropā eh, visos šajos pasākumos. Otrs jautājums par konkrēto paziņojumu par šo te priekšlikumu par jauno um, elektrības tirgus dizainu. Vai jūs konkrēti varētu uzsvērt uh, kas ir domāts attiecībā uz reģionālo kooperāciju. Tas mums arī šķiet ļoti svarīgs punkts, lai reģionālo kooperāciju vēl, eh, reģionālo sadarbību vēl varētu uzlabot. Kādi ir jūsu jaunie priekšlikumi, piemēram, par starpsavienojumiem eh, un citām lietām, kas jau ir apspriestas, eh, lai stiprinātu reģionālo sadarbību? Paldies! Kolīgi Edvards Mārts. Mortāna kungs. Merci, monsieur le président. Euh, paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Jūs runājāt par piedāvātajiem pasākumiem, lai novērstu karbona aizplūdi. Mans jautājums attiecas uz konkurenci no Ķīnas, Savienotām valstīm, Brazīlijas, kas nepakļaujas ētais notiekumiem. Uh, Jūs nosaucāt tērauda piemēru, bet eh, varbūt jūs nezināsiet, kā kopš gada sākuma Eiropa ir importējis divus miljonus tonu tērauda, kas nekādā veidā nefinansē Šveicēs. Kā tad ir ar šo konkurenci, kas netiek pakļautēties, ja jūs vēlaties, lai Eiropas elektrointensīvas nozars varētu stāties pretī konkurencei, kura nav lojāla? un taisnīgi. Otrakārt, jūs runājāt par CO2 netiešo izmaksu kompensāciju, es pievienojos Patricijas Tojas sacītājiem. Manuprāt, jums ir jācīnās par harmonizāciju Eiropas līmenī. Fin, uh, no mūsu valstīm ļoti nedaudz spēja finansēt šo, šis, uh, tieks, tieš, netiešās izmaksas uh, kas izraisa situācijas sagrozīšanu Eiropas iekšienē. Vai jūs nedomājat, ka e, tās e, palīdzētu vienlaicīgi arī izvairīties no šīs netaisnīgās konkurences? Paldies, kolēģi! Un e, arī es gribētu uzdot pāris īsus jautājumus komisāram. Pirmkārt par vidas jautājumiem Nord Stream 2 gadījumām. Jo um, Tas izskanēja jau pirms 12 gadiem visa projekta sākumā, tāpēc, ka Baltijas jūrā papildus gāzes vats nav pieņemams, es šeit runāju par vides, nevis klimata apsvērumiem, un otrkārt vienkāršais priekšlikums, ka visas subsīdijas ir jāpārtrauc nevēlāk kā 2020. gadā. Un tagad tas mums ir jāizziņo. Pēc 20. gada viss subsīdājas tiek pārtrauktas. Un tirgus pēc pieciem gadiem būtu tam gatavs, lai mēs to neizziņot pārāk vēl. Komisāra vārds jums! mēģināšu sniegt visaptverošu un skaidru atbildi par būtiskākajiem jautājumiem. Pirmkārt, Turmes kungs. Mans e, nodoms nebija teikt, ka e, parlaments nav suverēns panākt izvaiņu, bet manis piemērā, pieminētā padoma bija ļoti specifiska. Komisija pieņēma lēmumu iet pa šo ceļu, taču mēs vienmēr norādām, ka nav vajadzīga vienbalsība, lai ieviestu izmaiņas. To es arī teicu Luksemburgā. Pietiek ar kvalificētu vairākumu un nav vajadzīgs vienbalsīgums paketes elementiem. Mēs Parlaments ir suverēns, var izdarīt izmaiņas, bet mēs pieņēmām eh, šo lēmumu gatavojot sākotnējo likumdošanu. Tā bija opcija, pie kuras mēs pieturamies, bet pilnīgi skaidrs, ka mūsu viedokļi ir skaidra nostāja šie nav vienbalsīgs jautājumi, pat ja atsevišķas dalībvalstus uzskata, ka pakete ir neaizskarama. Ja daži jautājumi ir ļoti tehniski, tad mani dienesti, pie kuru izmaiņu gadījumā apri, mēģina aprēķināt ietekmi. Mums šeit ir darīšana ar ļoti tehnisku, detalizētu priekšlikumu, kas būtu ar ievērojumu ietekmi. Šeit grozījums skar rūpniecību, konkurenci, vidi. Mums šie jautājumi visi ir jāskatā. Esmu gatavs runāt ar jums visiem. Mani dienesti ir gatavi jūs atbalstīt bet Mums ir jāņem vērā jautājuma kompleksitāte. Otrkārt, ļoti daudzi runātāji koncentrējās uz kapacitātes mehānismu. Šobrīd mums ir jā patur prātā, ka ir jāatbalsta harmo, kapacitātes harmonizēšanas mehānisms. Mums ir jā, sniedz skaidra atbildi, ka mums ir jāharmonizē adekvātuma sistēma. Dažkārt dalība valstīs tiek izdarīts politisks spiediens. Tālāk otrais jautājums - geogrāfisks, geogrāfiski ietekme harmonizēšanai e, Eiropas reģionālā un kaimiņu valstu līmenī. Galvenokārt tas skars kaimiņos esošās valstis un reģionus. Tā būtu skaidra atbilde. Vai Vai būs Eiropas pārobežu mehānisms dalībai? Mēs uzskatām, ka šajos mehānismos Mums ir nepieciešams pētījums no kompetentajām lēmē iestādēm, lai mēs varētu turpināt savu darbu pie tā, kā mēs mums vajadzētu rīkoties. No 21 jautājumu ziņojumā 5 koncentrējas uz kapacitātes mehānismiem un atbildes tiek saņemts. No otras puses, un to ir dažādi viedokļi bijuši, par to, par ilgtermiņa līgumiem, par to runāja eh, Klods Turmes un eh, Fransuāls Gostete ar dažādiem tvērumiem. Mums ir dažādas iespējas Ja mums būs iespēja samazināt cenas, mēs to darīsim, jo šobrīd viss ir saistīts ar tirgus dizainu. Mēs mēģinām tā, nodrošināt konkurētspējīgāko enerģiju patērētājiem un rūpniecībai. Mums ir cenas, kas ir augstākas nekā konkurentiem. Uh, Yes, yes, that's it. We have a big problem. Mums šajā jomā ir nopietna problēma ne tikai ar elektrību, bet arī ar gāzi. Mums ir jāmeklē risinājumi, kas padarītu mūsu nozari konkurēt spējīgāku. Tad, kad jūs saskaraties ar skaitļiem, elektrības cena ar nodokļiem tad. That higher price our competitors, and we have an internal market that doesn't work. With an, an electricity, we have big problems. The whole e, tad jūs redzat, kā e, šie līmeņi ir grūti salīdzināmi un mums ir jāpanāk izmaiņas, lai enerģija varētu e, plūst brīvi, lai nebūtu starp savienojumu problēmas un lai tirgus patiesi darbotos. Pirmkārt, reģionālā līmenī, ja Austrija un Vācija var to attiecināt uz savu robežu apgabalu ļoti labi, ja Uh, Bavārija izmanto kaimiņu valstu vējenerģiju, tas ir apsveicami. Bet e, tālāk ir jārunā par patērētāju jautājumiem. Mums ir jātrisinā e, izplatīšanas problēmas, Mums ir jārisina šie jautājumi vienlaicīgi, jo tie visi ir savstarpēji saistīti. Taču mums ir nepieciešams arī atbalsts tirgus integrēšanai. Mums ir ļoti daudz jautājumu jāsastaisa jāsastaisa kopā. Bet mēs tāpēc vēlamies arī saistībā ar Ēģiptes un Kipras atradnēm runājot. Ja ar tiem cauruļvadiem, kas jau pastāv, piemēram, Itālijā, mums šobrīd ir. For the future are more than 9,000 in new discoveries. So. Mums ir LNG atradnes eh, pieejamas tāds. Mēs varam veidot eh, tranzīta mezglus tad, kad ir nodrošināts pietiekami liels eh, plūsmas apjoms. Tādā veidā mēs varam nodrošināt enerģijas padavi bez dubultas cenu aplikšanas, un es e, paļaujos, ka nākotnē tas notiks. Mūs ir jādiversificē piegādātāji, piegādas ceļi, lai mēs varētu samazināt enerģijas cenu un tā kļūtu konkurētspējīga. spējīga Šīm nolūkam mums ir nepieciešami da daudzi rīki, un uzdevums ir ļoti sarežģīts, jo ir lietas, ko mēs varam mainīt, ko nevaram mainīt, un tāpēc ir jāstiprina reģionālā sadarbība. Tas ir uzdevums mūsu priekšā. Mums ir jāuzklausa ieinteresētās puses, Mums ir jā. Izmanto mūsu rīcībā esošās iespējas uzlabošanai, tas būs ilgstošs process, jo šis ir ārkārtīgi kritisks jautājums. Tas ir mūsu rūpniecības konkurētspējas um, būtisks jautājums. Ar augstām cenām mēs nevaram būt konkurētspējīgāki. Mēs vēlamies piešķirt eh, lielāku svāru eh, patērētājiem. Mums ir jāpadara eh, patērētājs pār vienu no piegādes ķēdes locekļiem. The way consumers approach to energy consumption. Mums ir jāsako tam, lai mums ir viedie skaitītāji, mums ir mūsu rīcībā visi nepieciešami rīki, un arī, lai ir ļoti, arī ļoti svarīgais datu aizsardzības jautājums. Un tagad atgriežos pie Nord Stream to public procurement, to internal market. Iekšējais tirgus, konkurence, trešā energopakotne, bet atcerēsimies, ka tas ir komerciāls projekts. Ir tādi uzņēmumi Eiropas Savienībā, eh, kur apgalvo, ka jā, tā ir mūsu politiķu uzdevums eh, diversificēt gan energopiegādes ceļus, gan avotus bet eh, brīdī, kad tas būs aktuāli, mēs to visu izanalizēsim un eh, parlamentu nepārtraukti informēsim par to, kad tas būs aktuāli. Patreizajā momentā mēs tikai runājam par memorandumu, un tad eh, ir jāvienojas par to, kā mēs to panāksim, un ir noteikumi, kā mēs vēlamies to visu panākt, ir ārkārtīgi daudz eh, nezināmo. Man tika uzdots jautājums eh, par fosīlajām subsīdijām un eh, subsīdijām atjaunīgiem resursiem. Mēs Eiropas Savienībā esam izvēlējušies atbalstīt inovatīvās tehnoloģijas un atbalstīt atjaunīgos resursus, tātad vēja, saules enerģija, uh, Iespējams, ka tehnoloģijas, kad mēs subsīdijas piešķīrām, nebija tik attīstīts kā šobrīd, bet šobrīd tehnoloģijas strauji attīstās un mums jau Eiropas līmenī ir skaidrs, kā mēs varētu atbalstīt to. Un, protams, kā šo atbalstu veidot tādajādi, lai tas nāktu par labu tirgumu. Protams, mēs vēlamies pie, eh, piedāvāt iedzīvotājiem uh, dažādus eh, produktus, bet, eh, protams, ka eksistē konkurence. Domājot par eh, fosīlajām degvielām un to subsīdijām, saskaņā ar MFF 370 miljārdi un ārējās izmaksas ņemot vērā 4,3-4,8 triljonu eiro. No Eiropas Savienības puses eh, komisija šobrīd mēģina pētīt, kā fusēlās subsīdijas, eh, tajā skaitā arī transporta sektoram 2012. gadā 30 miljoniem eiro. Un eh, papildus OECD apgalvo, ka 70 miljoni vēl ir nodokļu samazinājumu veidā iedotas. Tāds ir status quo, un, protams, komisija savā energo komunikē uzskata, ka šīs subsīdijas ir jāpārskat, varbūt pat jāceļ, ja mēs vēlamies veicināt eh, vides ilgtspējību. Līdz ar to eh, pavisam nesen komisijas eh, publicētajā deklarācijā mēs to arī norādījām. Un tas, ka šobrīd eh, naftas cenas ir tik zemas, mums ir labs moments to visu sākt. Man tik uzdots jautājums arī par sociālo aspektu energoekonomikā. Protams, eh, padarīt enerģiju pieejamāku par lētāku cenu eh, iedzīvotājiem ir viens aspekts, bet sociālā politika jau skar arī daudz citas jomas. Ja mēs e, atcelsim šīs regulatorās cenas, tad mēs saskartī, sask, saskarsimies ar energo nabadzības problēmu. Vai nu e, mēs e, mēģinam to risināt Eiropas Savienībā, proti, energo nabadzību, jo patreizējā momentā ar regulētām cenām mēs tirgu padaram sarežģītāku, bet brīdī, kad tas vairs nebūs, mums būs jārisina problēma par energo nabadzību. Tie visi jautājumi ir ļoti sarežģīti, cenas, kā padarīt tirgu funkcionēt spējību, un eh, mums eh, ir jāizveido dažādas atbalsta schēmas, un mums ir jāmēģina harmonizēt arī ar eh, katru dalību valsts šobrīd izvestās sarunas par energo nabadzību bet, eh, protams, Eiropas līmenī mums būs jārod kopīgs risinājums. Priekšsēdētā kungs mēģināja atbildēt uz pēc iespējas vairākiem jautājumiem. Jā, un protams, oglekļa noplūda. P tas ir viens no sektoriem, kuriem būs eh, pilns piešķīrums, tāpēc eh, es uzskatu, ka tiešām eksistē risks, bet tas nav saistīts ar oglekli jo ja mēs eh, pilnīgi to atbrīvosim šos piešķīrums, tad mēs to varam eh, neutralizēt. Un eh, tas sektors, kas to ir ierosinājis, būs neutralizēts, bet mums ir jāstrādā arī citā virzienā samazināt energo cenas, jo tas ir visbūtiskākais ikvienam energointensīvam sektoram. Bet tagad esam pienākuši, nonākuši situācijā, uh, kad eh, mums ir jāizvērtē, kāda eh, būs tā ietekme uz ražošanas procesu. Mēs, eh, protams, varam to paraudzīties, bet kur tad ir problēma šobrīd ar gāzi, ar elektrību? Paskatīsimies, kā šī cena veidojās, un tad mēģināsim noteikt īsteno problēmu. Bet, protams, mūsu priekšlikumā mēs vienmēr ņemam vērā uh, oglekļa noplūdes risku, bet, eh, protams, mēs to mēģinam aprēķināt pēc iespējas precīzāk vienlaicīgi mēģinot eh, noteikt klimata mērķus Parīzei 40% samazināt eh, siltumnīcas gāzes, bet visām valstīm, visām valstīm ir jābūt vienotiem mērķiem. Pie tā mēs arī strādājam, process ir pietiekami garš, Šobrīd mums ir ļoti ambiciozi oglekļa samazināšanas mērķi, bet vienlaicīgi mums ir arī jātīsta oglekļa tirgus. Amerikāņi to dara, ķīnieši to dara, un e, iespējams, ka e, tādas valstis, e, kuras strādā pie šiem jautājumiem, viņi strādā par pie oglekļa nodokļa ieviešanas iespējams. Mēs esam izvēlējušies citu ceļu, mēs esam izvēlējušies oglekļa tirgus ceļu, bet, protams, saprotu jūsu bažas. Paldies, saka prieksēdētājs. Paldies e, jums par diskusiju, ļoti auglīgas diskusijas, ļoti garas. E, paldies visiem un tiekamies mūsu nākamajā komitejas sēdē un tiešām ceru, ka arī ar jums tiksimies arī nākotnē vēl līdz šā gada beigām. Nu, pilnīgi noteikti, vai vēl kādam būtu kas e, sakāms. Jā, es tikai vēlējos pateikt, ka E, eksistē tāds vārds oversubsidization, pārmēru subsidēšana. Ļoti labi, tad esam to noskaidrojuši. Tātad no 20. gada subsīdijas vairāk nebūs. Vai tā jums ir? Nekādas vispār subsīdijas nevienam energoavotam no 20. gada. Godātie kolēģi, vēlētos izziņot to, ka koordinatoru sanāksme šodien pulkstens piecos ir atcelta. To pieprasīja EPP, SD, ALDE un Zaļo politiskās grupas. Tātad četras politiskās grupas to ir lūgušas, un tiekamies šeit pulkstens trijos. Mazliet vairāk kā divas stundas.